Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Um, just a few announcements before we... Daži paziņojumi pirms mēs sākam. Pirmkārt, atvainojamies eh, par to, ka esam šajā telpā. Šī neierasta telpa. Es nezinu, vai būs labāk vai sliktāk, bet uh, parasti mēs esam kādā no parastajām uh, eh, komiteja telpām. Man šeit būs pagrūti saskatīt visus un redzēt, kā cilvēki balso. Nu, redzēs, kā mums ies. Laika grafikā ir izmaiņas uh, attiecībā uz Micīgas kundzes ziņojumu par 14. punktu šodienas darba kārtībā par vienu dalībnieku sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Vai ir problēmas ar tulkojumu vai tā priekšsēdētāji? Anybody? Is everybody okay? No. No? So, in German, apparently. In Ge- there's a problem with the German interpretation, is that right? Is it, is it working now? No, it is working. Good. Thank you, Evelyn. Tagad atsimētot viss ir atrasināts. Tātad ir izmaiņas atzinumam par viena dalībnieku sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. Mīcī kundze ziņojums ir 14. darba kārtības punkts šodien. Šis jautājums tiks atlikts uz nākamo sanāksmu un jaunais datums kompromisa grozījumiem ir 4. jūnijas. Tālāk ir ierosinājums mainīt secību, kādā mēs izskatām divus jautājumus. Piektajā punktā par leģislatīvo pārbaudi. Mēs vispirms apspriedīsim um, internet platformas jautājumu pirms publiskā iepirkuma jautājumu, jo komisija varbūt tikai sanāksmes pirmajā daļā. Un ja būtu iespējams sākt ar ODR. Or can we just take a really quick update on the trialogue? No, we'll start with the update on the OD. Sāksim ar aktuālu informāciju par ODR platformu. Komisijai jādodas prom ir 9.30. Un tad tālāk skatīsim publisko iepirkumu, un pēc tām jaunāko informāciju par trilogiem. Un pirms skatīt pārējos jautājumus. Tā kā došu šobrīd vārdu Spano kundzei. Sveiki, patīkam jūs redzēt atkal šeit. Labrīt, priekšsarētais kundze. Paldies, ka uzaicinājāt mūs un paldies par izrādīto izpratni attiecībā uz laika ierobežojumiem, bet mani kolēģi paliks ilgāk, ja tas būs nepieciešams. Mēs ar prieku informēsim jūs par jaunāko informāciju par eh, tiešsaistes strīdu risināšanas platformu, jeb ODR. Tā ir platforma, kas ir izveidota pateicoties šīs komitejas darbam, un mēs ar prieku varam jūs informēt, ka viss notiek kā plānots, respektīvi tehniskā izstrāde notiek. Mēs bijām šeit parlamenta telpās 3. martā, veicām prezentāciju par to, kā funkcionēs šī platforma, tas bija sekmīgi ņēmām vērā izteiktos komentārus, it īpaši attiecībā uz tūkošanu, un varam informēt, ka tas ir ticis ņemts vērā arī pašreizējā platformas tehniskajā izstrādē. Tiešsaist strīdus risināšanas platforma balstās uz strīd, strīdus risināšanas direktīvu, kas bija uh, vienotā paketē, tur ir trīs mērķi nodrošināt, ka alternatīvās strīdu risināšanas eh, iespējas ir pieejams eh, pilsoņiem visā Eiropas Savienībā un praktiski jebkurā eh, nozarē. Strīdi, kas rodās pārdošanas un pakalpojums teikšanas līgumu gadījumā, tiek, tiek iedodāties ar ADR prasības, objektīvis, objektīvisms, objektīvisms Tiek veicināta arī informācijas e, sniegšanas pienākums, piemēram, ir jānorāda pārdevējam e, ADR pieejamība. Direktīvas īstenošanas termiņš ir 2015. gada jūlijas. Mēs jau esam organizējuši dalību valstīm semināru, lai palīdzētu īstenot, tas notika pagājušā gada martā, un tagad eh, dalību valstīm ir pienākums paziņot komisijām ADR iestāžu sarakstu, kas izpilda direktīvas nospraustos kritērijus. To eh, atgādina arī pati komisāra Jurova, sūtot vēstuli visu 28 dalību valstu ministriem, kas tika izsūtīti šī gada sākumā, atgādinot par šo saulēcīgās paziņošanas nozīmību tiešsaistes platformu izstrādā komisija un uztur to, un atgādinu visiem, ka šī ir pirmā reize, kad komisija pati eh, veido un uztur eh, šādu projektu, kas darbosies visā Eiropas Savienībā, un mērķis ir veicināt eh, tiešsaistes režīmu atrisināt strīdu starp pārdevējiem, pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem jo atrisināt šādas sūdzības ārpus tiesas ir, protams, ļoti svarīga uh, komponente, lai veicinātu patērētāju dalību e-komercijā. Mums ir ļoti specifisks tiesiskās e, pamats. Tas arī nu, nosaka, kāda ir ierobežojuma, bet pat laikā ļauj platformai arī labi funkcionēt. Platforma sāks strādāt 16. gada janvāra sākumā un šobrīd viss notiek pēc plānas saskaņā ar regulu. Platforma būs pieejama visiem bez maksas un pieejama visās oficiālās Eiropas Savienības valodās. Pār platformas izstrādi eh, mums palīdz ekspertu grupu, kur ir piedalās ADR un ODR eksperti no dalībvalstīm, patērētāju organizāciju pārstāvu, uzņēmumu organizāciju pārstāvu un Eiropas cilvēku invaliditātu fórums ko es vēlos uzsvērt, jo ir jānodrošina, ka šī platforma pieejama arī cilvēkiem ar invaliditāti. Tāpat vēlamies pateikties IMCO sekretariātam, jo jūs piedalījāties šajā ekspertu grupā, un tas mums ļoti palīdzēja. Un tas e, arī nodrošina to, ka jūs esat informēti. Lai nodrošinātu platformas funkcionēšanu, e, mēs gatavojam īstenošanas aktu, kas ir obligāta prasība e, lai platforma varētu sākt darboties, un tas e, tiks iesniegts ODR komitejā balsošanai kaut kur 15. gada 2. ceturksnī, bet katrā ziņā pirms vasaras pārtraukuma. Pirmās platformas tests e, oficiālais notika 14. gada novembrī, piedaloties 120 ieinteresētajiem pusēm, kas pārstāvēja nacionālus ekspertus, patērētāju tiesību organizācijas, gan no nacionāla līmeņa, gan arī no Eiropas Savienības līmeņa, un vi, mazo vidēju uzņēmumu pārstāv un pārsvarā tos apvienojušās organizācijas. Sa, saņēmām pārsvarā pozitīvus komentārus, bet arī tehniskos ierosinājumus, kurus integrējām, un daļa no tām jau tika prezentēta jums 3. martā. Kas ir nākamie soļi? Uh, tests tika organizēts novembrī, tātad es jau teicu, mēs saņēmām ierosinājumus, kas ir tikuši iestrādāti. Vēl viens tests ir paredzēts jūnijā, iesaistot interesētās puses. Un e, cerams, ka tur tiks e, galēji atrisināti jau kādi e, jautājumi, kas tur varētu parādīties, un katrā ziņā esam sasnieguši nepieciešamo progresu saskaņā ar grafiku, esam gatavi atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Thank you very much. I guess... Paldies. Manuprāt, šeit ir neliels apjukums. Jūs prezentāciju veicāt ārpus komitejas laika, lai prezentētu šo platformu. Manai izpratne bija tāda, ka mēs lūgsim veikt šo demonstrāciju, kas acīm redzot ir bijusi īpaši interesanta, lai, lai tā respektīvi prezentācija būtu pieejama visiem deputātiem, šī papildus informācija um, būtu pieejama visiem, un tīpaši interesēti ir tie, kuri nebija tajā sanāksmē, tā nebija pilnvērtīga komitejas sanāksme. Varbūt mēs uh, varētu vēl kādu reizi noteikt šo laiku, kad varētu tikt prezentēta platforma Un mēs varbūt varam arī iesaistīties nākamajā uzlabošanas posmā. Tonskunds eh, prasīja, eh, ka vēlas izteikties. Lūdzu. Um, thank you, Mrs. Chair. Paldies, priekšsarētāji. Es pilnībā jums piekrītu. Žēl, ka tie, kas nevarēja piedalīties ODR platformas pirmajā prezentācijā, prezentācijas, kur veicis pirms Pano kundze un viņas lieliskā komanda bija tiešām ļoti laba. Um, tiešām ļoti labs paveikts darbs. Un arī tas, kā jūs sagatavojat prezentāciju. Viki, ja mēs varbūt varētu vēlreiz organizēt e, šādu prezentāciju komitejas e, ietvaros, jo tas būtu ļoti labi, jo tobrīd bija ļoti maz dalībnieku. As usual. Um, so first thing I would like to... Pirmā lieta, ko es vēlos pateikt, ir paldies par lielisko darbu, kuru jūs darat, un es labi saprotu, cik tas ir sarežģīts. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, attiecībā uz ADR Luija Greks ir Maltā. Viņš bija atbildīgs par šo ziņojumu, bet viņš vairāk nav par šī parlamenta deputāts Tomēr ir valstis, kas nav nominējušas oficiālo iestādi, kas būs kā kontaktpunkts, kas koordinēs ADR darbu. Tur vai no Eiropas eh, patērētāja tiesību centri vai iestādes, kuras ir nominējušas valdības, kuras būs kā atbildīgie kontaktpunkti par ADR, un, cik es saprotu, ne visas dalība valstis uh, ir dominējušas tādas. Es vēlētos zināt, eh, kā šis darbs virzās uz priekšu, cik daudz ir šādu valstu, daudz vai maz. Un attiecībā uz ODR vienīgais trūkums prezentācijā bija, protams, tad tūkošanas jautājums. Redzēju poļu, angļu versijas un arī vēlējos noskaidrot, kā virzas darbi šajā jautājumā. un cerams, ka mēs varēsim piedalīties šajā testā jūnijā. Bet savādāk varu tikai apsveikt jūs ar lielisku paveikto darbu. Like Vai vēl kāds vēlas uzdoties, uzdot kādu jautājumu pirms mēs ejam tālāk? Marija Grapīnī. Jā, paldies priekšsarētāji. Man jāsaka, es tiešām nožēloju, ka nevarēju būt klāt pirmajā prezentācijā un atbalstu kolēģis sacīto, ka kādā citā laikā mēs varētu iekļaut šo punktu darba kārtībā, lai arī mēs pārējie varētu piedalīties. Vēlos izteikt atzinību komisijai par šo platformu. Tā ir ļoti laba iniciatīva. Un it īpaši tādēļ, ka arī cilvēki ar invaliditāti var piedalīties Jūs sacījāt, ka komisijai ir jāpaziņo, vai ir termiņš, kas ir jāievēro dalību valstīm, lai paziņotu šīs iestādes komisijai. Varbūt ir arī kāds idejas, kad varētu būt vēl viena šī prezentācija. Tātad viens jautājums, kad varētu būt prezentācija un kad ir termiņš eh, pa paziņojumiem. Priekšsēdētāji. Ir skaidrs ir skaidrs, eh, ka tie deputāti, kur nevarēja piedalīties pirmajā eh, prezentācijā, jo tas nenotika eh, komiteja nedēļa laikā, bet gan grupu nedēļa laikā. Man tikko paskaidroja, ka, lai šo demonstrāciju veiktu parlamentam, cilvēki, kas strādā pie platformas izstrādāšanas uz nedēļu, jāpārtrauc darbs, lai stabilizētu platformu un tā būtu gatava demonstrēšanai. Uh, Mēs nevēlamies apturēt platformas eh, eh, izstrādi tikai un vienīgi balstoties uz komitejas vēlmu labāk saprast procesu, bet varbūt mēs varam papētīt, kādas ir iespējas nākamajā konsultācijā jūnija beigās. Varbūt tas varētu būt laiks, kad arī parlamenta deputāti varētu tikt iesaistīti tajā. Vai, ja jūs eh, kādu kaut kur jūnija beigās var apturēt šo izstrādes procesu šādai diskusijai, lai varētu to apvienot ar demonstrāciju parlamentā, lai maksimāli apmainītos ar informāciju. Un varbūt varat atbildēt uz, uz uzdotiem jautājumiem. Un Senhalovs kundze arī vēlas eh, kaut ko sacīt. Lūdzu. Paldies. Es piedalījos šajā prezentācijā un varu apliecināt, ka tā tik tiešām bija ļoti interesanta. Ja neskaita tūkošanas jautājumu, lietotājiem tā tomēr nav tik vienkārši lietojama, bet man ir vispārīgs jautājums par ADR direktīvu. Es saprotu, ka ir pa paziņošanas eh, termiņš 9. jūlijas dalību valstīm. Uh, Jautājums ir tāds, vai dalība valstis ievēro šo termiņu vai uh, paspēs pārņ, uh, transponēt šo direktīvu, jo, manuprāt, ne visas to paspēs. Spano, like Spano kundze, vai jūs varētu atbildēt? Jā, paldies. Liels paldies par pozitīviem vārdiem attiecībā uz demonstrāciju. Paldies jums, man ir lieliska komanda, viņi visi ir šeit klāts, un tie ir cilvēki, kuri katru dienu strādājuši pēdējā pusotra gada laikā pie šīs platformas. Par ODR eh, kontaktu eh, Eh, punktiem Tunskundas jautājums. Tas ir jautājums, kuram mēs ļoti cieši sekojam. Tik tiešām dažas dalību valstis jau ir paziņojušas, ka, tas ir, ka tie ir Eiropas eh, patērētāju tiesību centri, kuriem piešķir nacionālo kontaktpunktu eh, loma. Mums ir vairāk kā puse no dalību valstīm paziņojušas šīs iestādes. Bet par to ir atbildīga komiteja. Par tulkojumiem. Mēs e, arī testēšanas fāzē saņemtos komentārus ņemam vērā par šo jautājumu. Mums ir arī vienošanās ar Luksemburgā esošo tūkošanas centru, kas mums palīdz ar uh, cilvēka darbu tulkošana, kur ir runa par uh, e, strīdus atrisināšanu noslēguma posmā, bet tāpat laikā Eiropas komisijas tulkošanas uh, e, departaments palīdz mums uh, izstrādāt mašīnu tulkošanas daļu, lai tiktu izmantota pareizā terminoloģija, eh, lai daudz precīzāk tiktu veikts tulkojums. Tas ir viens no jautājumiem, kur mēs šobrīd visvairāk koncentrējam savu tehnisko darbu. Tās mums rada tikpat liels bažas kā jums. Esam pietiekam tālu pavirzījušies priekš, bet tur vēl ir jāturpina darbs. Priekšsētājs kundze par testēšanu tik tiešām tehnisku iemeslu dēļ, tur ir daudz darba. Es tad ierosinātu par novembra testēšanu ar interesantiem pusēm jūnijā, labos vai priekšsēdētāji, jūnijā. Uh, četras dienas uz aizņem un ir ļoti apgrūtinoši tehniski. Es teiktu, ka tad, kad mēs esam pabeiguši šo procesu un saņēmuši ieteikums uzlabojumiem, tad mēs veiktu šos e, uzlabojumus un prezentētu jums e, produktu, kas ir tuvu galējam produktam. Un mēs to varētu darīt cik vien drīz iespējams pēc testa jūnijā. Un to arī komisāri Jūrova pēdējā struktūrētā dialogā ar jums solīja. Uh, Mēs e, ņemam vērā IMCO vēlmes un tā arī darīsim. Par ADR direktīvu tas ir jautājums, kuram mēs cieši sekojam, e, izmantojot e, atbildīgo komiteju un arī caur dalību valstīm. Jā, mums nav visa informācija par transponēšanu, bet viņiem vēl ir laiks Līdz ar to mēs turpinām atgādināt viņiem, mums ir regulārs tikšanās un aicinājums no parlamenta, protams, palīdzēs mums eh, izdarīt lielāku spiedienu un paldies par sniegto atbalstu. On, very... Paldies, pirms mēs ejam tālāk, liels paldies. Es domāju, kā praktiski ar visiem eh, šā parlamenta deputātiem sazinās eh, nu, dažādas strīdos iesaistītās puses, ja nav iespējams šos strīdus atrisināt iekšējā tirgu un uh, ir skaidrs, ka šiem cilvēkiem ir uh, nepieciešama skaidra informācija viņu valodā šajā portālā, kas būtu pieejama. Mēs vēlamies, lai tas tiešām uh, labi darbotos un uh, Um, deputāti arī vēlas jums palīdzēt, lai nodrošinātu šī portāla darbību, jo tas palīdzēs arī mūsu vēlētājiem. Un ja šis portāls nedarbosies, tad pret mums vērsīsies un mēs saņemsim visas šīs sūdzības. Tā kā mēs vēlamies tiešām jums palīdzēt. Es domāju, ka šī, pēc šiem četru dienu izmēģinājumiem būtu labi vai nu komitejā vai kādā uh, atsevišķā sanāksmē uh, uzklausīt komisiju skaidrojumu un arī ieinteresēto uh, pušu vērtējumu par šo izmēģinājumu periodu, lai mēs redzētu, kā tas viss darbojas Jūs vēlaties, lai mēs skaidrot cilvēkiem, cik tas viss ir labi un jauki, un mums tādēļ ir pašiem arī jāsaprot, kā tas viss darbojas, un ja mums nebūs viss skaidrs, tad mēs arī jums nevarēsim palīdzēt. Tādēļ pēc šī jūnija izmēģinājuma vai no nu jūlijā vai septembrī mums vajadzētu vēlreiz tikties. Paldies! Now let us um, move on to. Um... Un tagad Pāriesim pie publiskā iepirkuma, transponēšanas un uh, Ernest Jānga uzdotie jautājumi šai komitejā un būtu arī jāatvieglo darbs maziem uzņēmumiem. Uh, un iespēja piedalīties publiskā iepirkuma konkursos. Un šie jautājumi īpaši interesē mūsu komiteju pārskatot tiesību aktus par publisko iepirkumu un par pasākumiem, kas tiek veikti, lai atvieglotu piekļuvi MVU. Un tāpat mēs raugāmies, kā kā tas tiek transponēts, kā šī direktīva tiek transponēta nacionālā likumdošana. No DG Grow pārstāve mūs informēs par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies, ka uzaicinājāt komisijus informēt par progresu uh, kāds sasniegts ieviešot jauno publiskā iepirkuma paketi akti un par vienoto Eiropas publiskā iepirkuma dokumentu. Pagājuši gadu mēs uzsākām divas komitoloģijas procedūras. Viena ir par ESPD. ESPD ir standarta veidlapa, kas aizsāka atstāja šobrīd uh, pastāvošos dokumentus, uh, kas tiek izmantoti, lai noteiktu um, atbilstības kritērijas un lai informētu uh, pieteicējus, kādēļ viņu pieteikums nav pieņemams. Tātad šis pasākums ir vērsts uz administratīvā sloga Um, mazināšanu gan ekonomiskam operatoriem, gan uh, valsts uh, iestādēm. Mēs sadarbojāmies tieši ar dalību valstīm, lai izveidotu vislabāko iespējamo formu šim dokumentam. Mēs sākām darbu pagājušā novembrī, saņēmām komentārus no dalību valstīm un šobrīd mēs apspriežam uh, to, kā vislabāk izveidot šo dokumentu, kāda varētu būt labākā formā. Pēdējā sanāksme notika pagājuši pirmdien. Mēs konstatējam, ka veidojas kompromiss un mēs varētu pabeigt darbu kā plānots. Līdz vasarai mūsu dienesti varētu sagatavot uh, galīgo formu un uh, ceram, ka komisija oficiāli varēs līdz gada beigām apstiprināt šo dokumentu. Tas nozīmē, ka paies vēl, vai, vēl būs vairāki mēneši līdz uh, transponēšanas termiņa beigām palikuši. Es gribu informēt par to, kā mēs strādājam, kāda ir procedūra. Tātad uh, šī būs pirmā reize, kad šāds dokuments tiks izmantots publiskos iepirkumos, un mēs cenšamies panākt līdzsvaru Tātad no vienas puses drošību, kas, e, vai noteiktību, kas ir nepieciešama valsts iestādēm, lai izvērtētu ekonomisko operatoru atbildību, un otras puses atbilstību, un otras puses, lai mazinātu administratīvo slogu. Ir e, sākumā tika piedāvāts dažādas formas šim dokumentam, un mēs e, domājam, ka kompromisa rezultātā mums uh, Eh, izdosies radīt dokumentu, kas pieprasīs, lai ekonomikas operatori deklarē, vai viņi atbilst vai neatbilst atlases kritērijiem, ko pēc tam var vēl precizēt. Tāpat par izslēgšanas pamatojumu. Tātad šis ir pusceļš starp no vienas puses, kad tiek jautāts tikai atbildēt uz jautājumu jā vai nē, kas nedod eh, nekādu pievienoto vērtību līkumu slēdzējai iestādei, un eh, otra galēji būtu, jā, būtu jāiesniedz pilnīgi informācija par visiem jautājumiem. Mēs eh, arī esam šonedēļ saņēmuši atbildes no dalību valstīm, un mēs uh, varam tagad cerēt, ka šis dokuments tiks apstiprināts uh, maijā un galīgi mm, apstiprināts līdz gada beigām. Mēs esam gatavi atbildēt arī uz jautājumiem, ja tādi deputātiem būtu. Paldies! Man ir pieteikušies četri, ne, pieci runātāji. Tarabēlos kungs, Živāna kungs, Dejonga kungs, Čānsova un Grafini kungs. Dora kungs. Lūdzu, šādā kārtībā arī tad došu deputātiem vārdu. Ja nesaņemsim atbildes šajā mm, sēdē, nu tad būs jāprasa plenāsēdē uz tiem atbildēt. Paldies komisārs, eh, komisijas pārstāvē, paldies priekšsēdētāji. Pie šīs direktīvas mēs parlamentā esam strādājuši vairāk nekā pusotru gadu. Uh, Tātad eh, decembrī 2011. gadā saņēmām priekšlikumu un nobalsojām par to 2014. Eh, gada janvārī. Tātad svarīgs jautājums publiskos iepirkumos ir eh, MVU piedalīšanās un šī elektroniskā procedūra bet es gribētu pievērsties citiem punktiem, kas bija svarīgi sarunās, un vēlētos saņemt informāciju par to, kāda ir dalība valstu attieksme pret transponēšanu. Es domāju, šeit ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu mēs cīnījāmies ar padomi toreiz, kas vēlējās saglabāt vai nu visizdevīgāko pieteikumu vai zemāko cenu. Un mēs parlamentā uzskatījām, ka zemākā cēnā parasti nenodrošina labāko rezultātu, un mēs iestāj, iestājāmies par labāko ekonomisko standartu. Un mums izdevās pārliecināt tālāk 18.2 pāns, kas arī bija strīdīgs. Sākotnēji tas bija 15.2 pāns, tagad 18.2 tas ir. Un proti par Eiropas uh, direktīvu ievērošanu un arī par darba tiesību normu ievērošanu, jo mēs bieži zinām pastāv uh, sociālais dempings, cilvēki netiek, nesaņem atbilstošu samaksu, jo visi uh, meklē, protams, cenšas nodrošināt zemāko cenu. Tātad jautājums par šā pamatpanta transponēšanu tālāk par apakšu uzņēmējiem. Protams, tas ir vēlams, ja darbojas mazie video uzņēmumi, bet ja šī apakšu uzņēmēja ķēde ir pārāk gara, tad tam, tā zūd eh, kāds ekonomiskais pamats. Un mēs eh, radām uh, Uh, kompromisu parlamentā, bet uh, ir noteikts, uh, nu, šī norma nebija vairs tik stingri formulēta, ka dalību valstīm nevis vajag, bet ka tās var pieprasīt informāciju par pārējo apakšu uzņēmēju ķēdi. Es arī gribētu zināt, kāds noskaņojums dalību valstīs ir šai aspektā. Un es nu, negribu šo sarakstu vēl īpaši pagarināt, bet es domāju, ka Denis Jongs man piekritīs. Viņš bija ēnu referents, es biju referents uh, šajā darbā. Tātad jāsaka, ka ar uh, balsojumu parlamentā darbs jau nav beidzies pie šiem tiesību aktiem. Tagad komisijai ir jāraugās uz direktīvas transponēšanu un arī um, jāraugās uz to, kā tiek transponēta koncesija direktīva. Un pēc tam trešais etaps būs tāds, ka mums būs šī e, rīku kaste, bet, nu, būs jāraugās, vai dalību valsts tos izmantos vai nē. Un kā tas jāskatās, kā mainīsies attieksme vismazākajās pašvaldībās Eiropā un e, šo ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu vajadzēs uh, izvēlēties, un mēs zinām, ka 19% no Eiropas IKP veido tieši publiskais iepirkums. Un tādēļ es vēlos paust uh, vēlmi, lai mums būtu vēl uh, citas šādas sanāksmes ik pēc nu, katru ceturksni vai, vai ar citu noteiktu periodiskumu līdz eh, šīs eh, transponēšanas termiņam, kas ir nākamā gada 16. aprīlis. Priekšsēdētāji, nu īsti nesaklausīju jautājumus komisijai, bet es eh, dzirdēju jūsu ieteikumus par transponēšanu. Živēnkungs. Paldies priekšsēdētāji. Mani jautājumi un komentāri attieksies gan uz direktīvu par publisko iepirkumu, gan uz direktīvu par koncesijām. Ne, eh, kā jau Marks Arbēl norādīja, šī direktīva ir ļoti svarīga un eh, padome, komisija, parlaments eh, ir ieguldījušas lielu darbu šajos tiesību aktos. Mūsu mērķis bija vienkāršot noteikumus Un tagad es gribētu jautāt attiecībā uz transponēšanu dalību valstīs, vai dalību valsts jūs ir informējušas par grūtībām, ar kādām tās saskaras transponējot direktīvas, kādas bija šīs grūtības, vai tās ir pārvarētas. Otrakārt, kādu atbalstu dalību valstīm komisijas sniedz šai procesā, vai notiek apmaiņā ar labāko pieredzi Mēs arī vēlētos vairāk informācijas par to. Un vai uh, notiek kavēšanās transponēšanas procesā un vai jums ir informācija par to, kurās dalībvalstīs ir vislielākās problēmas un grūtības. Tāpat kā dalība valstis nu, savā iekšienē īstenoš šo, šo transponēšanu, vai notiek dialogs ar uzņēmējiem, vai tas viss tiek uh, darīts administratīvi. Francijā tas notiks ar rīkojuma palīdzību. Uh, tātad uh, valdība var pieņemt šo rīkojumu, kas netiek apspriests pat parlamentā, tas ir vēl vecā režīma, tā ir vecā režīma metode, uh, kas joprojām tiek izmantot, vai tas tā ir arī citās valstīs. Otrā jautājuma grupa, kas ir ļoti uh, arī būtiski jautājumi, tātad uh, Čikovskas kundze runāja par šo vienoto dokumentu. Mūsu bāžas ir tādas, vai uh, šis uh, dokuments būs pietiekami vienkārši lietojams uzņēmējiem. Uh, tas, kas šobrīd tiek pierādī, piedāvāts, ir nepieņemami, jo šis dokuments ir pārāk sarežģīts un rada pārāk lielu slogu uh, uzņēmējiem, un tas būtībā ir pretrunā ar to, ko mēs nobalsojām pirms gada. Un es vēlos, un manuprāt, tas ir ļoti būtiski, lai šīs dokuments um, būtu tiešām identisks visās valstīs, lai nebūtu iespējams atšķirības starp dažādām dalību valstīm Tā tad ir jābūt pilnīgi identiskam pat visīkākās detaļās. Nevar pieļaut arī, ka šis dokuments konkur, katrā konkursā būtu specifisks. Uh, tas uh, mazinātu birokrātisko slogu. Tāpat mēs vēlamies, lai šis dokuments būtu kolektīvs dokuments, kas uh, ietvērtu uh, ne tikai pieteicēji, bet arī sadarbības uzņēmums, lai katram uzņēmumam atkal nebūtu jāaizpild atsevišķus dokumentus. Un tālāk par apliecinošiem dokumentiem dalību valstis tās varētu pieprasīt tikai tad, kad um, uzņēmums ir uh, uzvarējis šajā mm, iepirkuma konkursā. Uh, bet nevis pirms tam. Un mums parlamentam uh, ir uh, jākontrolē situācija attiecībā arī uz īstenošanas aktiem. Mums ir jābūt modriem. Mēs uh, uzskatām, ka šis dokuments, vienotais dokuments varētu mainīt arī likuma garu. Un tādēļ mums ir jābūt modriem. Paldies! Nu, vispirms mēs uzklausīsim visus šos lieliskos jautājumus. Varbūt, ka varēs, varēs izmantot dažos jautājumos rakstveida procedūru, ja šie jautājumi ir ļoti detalizēti jo šie jautājumi ir ļoti būtiski un uh, katra detaļa arī ir nozīmīga. Un varbūt būtu labi, ja jūs varētu sniegt arī rakstiskas atbildes. Tagad vārds Denisam De Jongam. Paldies, Vikija! Vispārējos vilcieno, vilcienos es piekrītu referentes eh, izteiktajai idejai, ka mums regulāri vajadzētu atgriezties pie šā jautājuma par direktīvu transponēšanu, jo par to runājam arī iepriekšējā uh, sasaukumā. Īpaši iekšējā tirgus jomā īstenošana ir tikpat svarīga kā likumdošanas aktu sagatavošana kā tāda. Tā tad eh, īstenošanas procents joprojām ir pietiekami zems. Bet eh, es vēlētos tagad runāt par publiskā iepirkuma dokumentu, kopīgā iepirkuma dokumentu. Eh, iepriekšējais runātājs jau pieskārās, domāju, ka sākotnēji mēs vēlējāmies izveidot Eiropai kopīgu likumu, kas jebkurā publiskajā iepirkumā noteiktu kopējus kritērijus, tātad jebkurā uh, E, jebkurš, kurš piesakās uz publiska iepirkuma procedūru, tam nebūs atkal jāizpilda tā pati informācija atkal un vēlreiz. Tā bija sākotnējā doma izveidot kopīgas kritērijas. Un e, komisija, uzsākot savu darbu, apgalvoja, ka tās galvenā prioritāte bija samazināt administratīvo slogu galvenokārt MVU. Un e, es uzskatu, ka um, man zināmā informācija ir detalizētāka nekā tā, ko komisija tikko teica, un es vēlētos no komisijas dzirdēt detalizēti, uz kādu kompromisu mēs varam cerēt, kuras ir neatrisinātās problēmas uz šobrīd sarunās, bet eh, man zināmais ir tāds, ka selekcijas kritērija, kur parasti tiek piemēroti vienam konkrētam tenderim, tie um, nevar tikt izmantot citiem tenderiem. Uh, Un eh, ko tas nozīmē? Vai ir jāsniedz informācija, vai arī līgumslēdzējas pusē ir jānosaka, kāda informācija ir nepieciešama? Bet jebkurā gadījumā, eh, varbūt, ka mēs vienosimies par kompromisu, kurā būs vienkārši jāieķeksē kvadrātiņos. Mums ir jāvienojās par to, kādas tad šie kvadrātiņu līnijas būs. <clears throat> jo gala beigās mēs varam uh, nonākt situācijā, kurā būs viena forma un nevis tā darbosies visās dalību valstīs. Tātad es vēlos zināt, ko komisija domā par šādas formas, formulāru izveidi, vai tās būs formulārs, ko var izmantot tikai vienreiz, vai tas būs formulārs, kuru aizpildot tas darēs visiem pārējiem publiskajiem iepirkumiem, kuros uzņēmums vēlas piedalīties. <coughs> prieksēdētāja. Bez mikrofona. Okay. Šarona, Dorā, Kartīni un Stefaniš. Tā tad, paldies. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un es vēlētos pateikties eh, komisijai par informāciju. Mans jautājums būs nedaudz citas dabas nekā iepriekšējo uzdevēju uzdotājs, un jautājums ir saistīts ar publiskā iepirkuma ārējo dimensiju. No vienas puses mums ir jaunās publiskā iepirkuma direktīvas transponēšanas jautājums, kurā runa iet par mazo un vidēju uzņēmumu pieejamību lieliem publiskiem tenderiem, bet no otras puses mēs šobrīd vedam sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm par mūsu nākotnes eh, tirzniecības nolīgumu, un viens no būtiskākajiem punktiem šajā sarunās ir tieši publiskā iepirkuma aspekts. Varbūt jūs varētu sīkāk pakavēties pie jautājuma, kā jūs komisijas iekšienē strādājat pie tā, lai mēs vienlaicīgi nodrošināt publiskā iepirkuma direktīvas adaptīvu transponēšanu un TTIP sarunās notiekošā publiskā iepirkuma jautājuma iepīšanu. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos tikai atgriezties pie viena Živāna kunga komentāru par tran direktīvas transponēšanu Francijā. Jā, patiesi. Francijas valdība izmanto rīkojumu šai transponēšanai, un šāda metode ir absolūti uh, nedemokrātiska, neatbilst tiesību principiem, jo parlamentām nav nekādas iespējas ietekmēt šos um, likumus. Un uh, šeit um, ir, mums jau ir sagatavot šis um, rīkojuma projekts, un tas um, ir apspriests, un komisija ir brīdināta par diviem jautājumiem, un es arī gribētu zināt, kā komisija seko transponēšanai. Tātad, uh, Eh, pirmkārt ir pieeja tiesai, tā tad nav iespēja paredzēta apstrīdēt eh, šīs normas. Nesam vēl saņēmuši atbildi. Un otrs eh, jautājums ir ANO konvencijas īstenošana par cilvēku pieejas uh, nodrošināšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Arī šī konvencija nav ņemta vērā rīkojumā. Un Tarabēlas kungs arī pieminēja vienu punktu, un es arī gribētu saņemt uz to atbildi, vai uh, šī transponēšana jau ir uh, paveikta noteiktās valstīs, ja jā, tad kurās valstīs tā jau ir transponēta. Mulțumesc, doamna. Nākamā runātāja, paldies, prieksēdētājs kundze. Es negrasos atkārtot, kas šeit jau izskanēja. Mēs šo direktīvu esam gaidījuši ļoti ilgu laiku. Mums šī direktīva ir nepieciešama un tā tiešām sniedz MVU pieju publiskajiem iepirkumiem un ar to saistītajiem līgumiem. Bet eh, MVU visās dalību valstīs sūdas vēl joprojām par to pašu realta, realitātē MVU pieejas publiskajam iepirkumam vēl joprojām nav tik lielā mērā, kā tie to vēlētos. Trīs konkrēti jautājumi komisijai. Vai šī direktīva tiešām atrisinās jautājums ar strīdus riš, risināšanu? Piemēram, manā valstī ir vesela virkne um, strīdus, ābolu, kas tieši ir saistīti ar publiskā iepirkuma procedūru un īstenošanu. Rumānijā esam centušies piemērot eh, soda naudas un citus, eh, citas sankcijas tiem, kuri kavē maksājums, bet komisija to aizliedza. Nākamais jautājums komisijai. Kas tad šajā jaunajā direktīvā ir patiešām jauns un novators? Un e, kas tad būs e, šis e, pamudinošais moments, kas tiešām ļaus MVU reāli piekļūt lielajiem publiskajiem iepirkumiem? Jo šobrīd MVU pie lielajiem iepirkumiem tiek tikai kā apakšu uzņēmēji, bet tad viņiem netiek adekvāti samaksāts. Prieksēdētāji 5 minūtes komisijai, tad pārējām pie eh, balsojuma. Es saprotu, ka Švāba kunga teiktais ir tāds, ka mēs vairs nevaram kavēties. Komisijas atbild. Ak, nē, vēl eh, deputāts. Vispirms eh, jautājums par elektronisko publisko iepirkumu. Ir tāds dalību valsts, kur šis process jau ir ļoti iestrādāts, un varbūt, ka komisija ir paredzējusi tādu kā obligāto E publisko iepirku, elektronisko publisko iepirkumu kādās konkrētās nu, jomās. Nākamais jautājums par MVU, un jautājums konkrēti ir tāds, vai šī direktīva ir paredzējusi kādus instrumentus, ar kuriem garantēt eh, MVU uzlabotu E, pieeju ne tikai publiskā iepirkuma izskatīšanas e, procedūras laikā, bet arī kā apakšuzņēmējiem. Un Švāba kungs lūdzu. Ak, nē, jūs negribējāt. Tā tad pavisam īsi, Diona kungs, jūs jautājums par šo dokumentu. Es saprotu, ka tas tika izdalīts koordinatoriem, un mums noteikti vajadzēs to izsūtīt visiem deputātiem. Tā tad, nē, tas ir arī šīs sēdes dokumentos. Nē, Viki, tas bija vecais dokuments. Es runāju par kompromisu. Komisija. Iespējams, ka jūs varēsiet atbildēt, atbildēt uz jums uzdotajiem jautājumiem, iespējams, ka arī rakstiski, jā. Es nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, bet atbildēšu varbūt uz vispārīgākajiem. Pirmais par transponēšanu. Uzdoties jautājums par transponēšanu ļauj komisijai e, runāt par to, ar ko esam nodarbojušies jau apmēram gadu. Šī jaunā pakotne, tās īstenošana adekvātā līmenī reālajā dzīvē, tātad e, mēs esam nolēmuši iest uzsākt ļoti intensīvu dialogu ar dalību valstīm. Un esam uzsākuši, to sākam darīt jau martā. Tiekamies ar dal, pagājušā gada martā, tiekamies ar dalību valstīm katru eh, mēnesi, dažādās eh, darba grupās runājot par dalību valstīs esošajām problēmām ar direkt, saistītām ar direktīvas transponēšanu. Uh, Nākamais esam izveidojuši tādu elektronisku fórumu, kurā gan komisija, gan dalību valsts var darīt, dalīties ar pieredzi direktīvas transponēšanā. Esam organizējuši arī divpusējas sēdes, kurās dalību valstis var izteikt savas idejas par komisijas idejām direktīvas transponēšanā. Nākamais, ņemot vērā iepriekšējo direktīvu pieredzi, uh, par kurām arī bija apkopota dalību valstu, dalību valstu vēlmes par, dažādu, par šo iepriekšēju direktīvu transponēšanu. Un no dalību valstīm saņemtā atpakaļsaikne liecina, ka transponēšana norit samērā veiksmīgi un arī komisijas darbs tiek vērtēts labi. Tagad par problēmām. Protams, šeit izskanēja arī tādi ļoti konkrēti jautājumi, bet Piemēram, visās direktīvās, arī jaunajā konsensa direktīvā, e, tā tad parādās bāžas pa, par to, kādā, kādā veidā e, risināt parādījušās problēmas, tātad sadarbības starp dažādiem spēlētājiem, strateģiskais iepirkums, Un, ja dalību valsta uzskatīs par nepieciešamu, tad komisija varētu sagatavot eh, vadlīniju dokumentu. Es eh, šobrīd nevaru norādīt eh, uz kādu konkrētu problēmu, neatrisinām problēmu transponēšanā, bet jā, šī direktīva ir pilnīgi jauna un tādā ziņā dalību valstīm uh, šīs direktīvas transponēšanā ir jāsaskarās ar negaidītiem un neparedzamiem šķēršļiem, bet um, daudzas atbildes, um, kuras izskanēja, kuras izskanēja iepriekšējās diskusijās, tiek īstenots arī koncesijas direktīvas īstenošanā. Un uh, šobrīd uh, ir tikai viena dalība valsts, kura ir transponējusi direktīvas, tā ir apvienotā karaliste. Un, protams, mēs regulāri raugāmies, kāda ir situācija citās dalību valstīs, lai izvairītos no transponēšanas kavēšanās. Bet eh, līdz gadam noteikti mēs saņemsim atbildes no dalību valstīm. Tagad varbūt par konkrētajām problēmām kuras pieminēja Žavāna kungs, piemēram, par to, kādā veidā kom, Francija ir izvēlējusies transponēt direktīvas. Atbilde - dalību valstīm ir iespēja, izmantojot nacionālo likumdošanu, transponēt Eiropas likumus tādā veidā, kādā viņi tos uzskata par pareiziem. Komisija tur neko nevar darīt un eh, galvenokārt runājot par to, vai valsts pieņems vienu, divus vai trīs likumus, un vai parlaments tiks iekļauts transponēšanā, mēs neko tur nevaram darīt. Mēs varam tikai varbūt apkopot informāciju par to, kā process norit visās dalību valstīs, bet tā ir dalību valstu prerogatīva, kādu ceļu tās izvēlas transponēšanas īstenošanai. Tātad tas ir ārpus mūsu mandāta. Un tagad pavisam īsi pieskaršos jautājumiem par ESPD. Un atbildēšu uz vairākiem citiem problemātiskiem jautājumiem. Protams, komisija vēlas eh, sniegt detalizētāku informāciju, ja gribat, eh, varu sagatavot konkrēto, konkrētās situācijas atspoguļojumu, kurš būs tās detalizētāks. Es vēlējos tikai uzsvērt, ka situācija visu laiku mainās. Un eh, šis eh, uzmetums, kuru jūs saņēmāt pavisam nesen, darbs ir virzējies uz priekšu un ir jāsaprot, ka sarunas norit visu laiku, un tas, kas varbūt eh, ir aktuāls šobrīd un uz papīra, rīt jau vairs nebūs. Protams, mēs mēģinam jūs visu laiku tekoši informēt par to, kas notiek, bet eh, šajā ziņā nevajadzētu bažīties, mēs esam pilnīgi caurskatāmi. Ir tikai jāatcerās, ka situācija, ka šis dokuments ir ārkārtīgi svarīgs un diskusijas tāpat. Tagad par vienkāršošanu. Tas ir eh, mūsu galvenais uzdevums, arī dalību valsts to vēlas un neviens jau nevēlas redzēt tādu dokumentu, kurš būtu pārāk grūti saprotams nedz ekonomiskajiem spēlētājiem, nedz arī līgumslēdzē pusēm. Bet eh, jāsaprot, ka eh, intereses ir dažādas un eh, šad tad pat pretrunīgas. Kā jau teicu savas runas sākumā, Mēs esam nolēmuši ieturēt tādu kā zelta vidusceļu. Mēs vēlamies, lai, ekolo, e, lai ekonomiskie spēlētāji vispirms apstiprinātu, vai viņi izpilda atlases kritērijas, un tad jau par konkrēto publisko iepirkumu aizpildītu citus dokumentus. Un tas bija De Jonga kunga uzdotais jautājums par to, vai šo dokumentu var izmantot citur jā, šo dokumentu varēs izmantot citur, ja tas būs atbilstoši. Piemēram, ja ekonomiskais spēlētājs apgalvo, ka viņa apgrozījums ir 10 miljoni, tad to jau var izmantot jebkurai iepirkuma procedūrai, kurai prasīs 10 miljonu eiro apgrozījums. Tas pats attiecās uz eh, nodarbinātajiem cilvēkiem, uz citām prasībām. Tā tad jā, būs eh, daudz elementu, kurus varēs izmantot atkārtoti. Bet ir jāizprot, ka katra publiskā iepirkuma procedūra ir unikāla, un patiesībā mēs neesam vienojušies, kā dalību valsts izprot šo konceptu. Ja mums izdosies vienoties par šo skatījumu, tad tiešām esmu pārliecināta, ka līdz vasaras sākumam mēs vienosimies par formulāru saturu. Un, kā jau teicu, esmu gatava jums sniegt detalizētāku informāciju. Tagad varbūt uh, īsumā pāris vārdu par pārskatīšanas procedūru. Šī tik tikko pieņemtā pakotne. Tās nolūks vispār neparedz eh, pārskatīšanu un pārsūdzēšanu. Tātad par sodiem, par um, procedūras, adekvātuma pārsūdzēšana, bet šajā pakotnē tā visa nav. Un tā ir pavisam cita direktīva, un šobrīd komisija pārskata šo apelācijas direktīvu, un es jums sniegšu informāciju, kad tas būs pabeigts. Tas arī viss. Paldies! Pāriesim pie balsojuma. Ir skaidrs, ka e, dalību valstīs ir ļoti liela interese. Vēlējos tikai pateikt komisijai, ka izmaiņas publiskā iepirkuma direktīvā un MVU iepirkuma procedūras pieejamība ir ļoti svarīgi jautājumi. Pie tam jautājums par to, kā tas darbojas reālajā dzīvē, ir aktuāls. Tā tad dažādas grupas vienosies par to, ko darīt, bet eh, par šo kopējo dokumentu vēl nav skaidrības. Un, eh, un, ja nepieciešams, kā jau teicu, mēs varam izmantot mēs varēsim izmantot arī citus parlamenta instrumentus, tātad varbūt piedalīties jūsu organizētajās darba grupas sēdēs, bet eh, jā, esmu pārliecināta, ka mūsu sadarbība turpināsies. Hi. First vote is on. Thank you. The Style... Tātad pirmais ir Stailers kundzes ziņojums par gāzveidu kurināmām iekārtām. Tā kā nekad neesmu balsojuši šajā telpā, varbūt tad pārbaudīsim uh, balsošanas iekārtas. Jautājums ir, vai šodien ir ceturtdiena. Pārbaudīsim, vai darbojas iekārtas. Sākam balsot. We open the vote. My light is not showing. We have one SMD. There's one too many S&D. Pa, viens par daudz sociāldemokrātiem. And um, okay. there's one machine not working here for the ECR. Un ECR viena uh, iekārta nestrādā. Varbūt pārsēdīsieties citā vietā? Could maybe move to a different seat and see if that works. We'll carry on. Anybody else have a problem with their machines? Vēl kādam varbūt nedarbojas balsošanas iekārta?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 pieņemts. 35. par, pret, atturas pieņemts. 36. nebalsojam. Sorry, I um. We need to put the four provisions at the. Um. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, mums vispirms jābalso blokā par horizontāliem grozījumiem. Kurš par? pret atturas pieņemts. Par eh, aprīkojumu par pret atturas pieņemts, par tirgus uzraudzību par pret atturas pieņemts, blokā par teksta grozījumiem un lingvistiskiem skaidrījumiem par pret atturas pieņemts. 37. grozījums par pret atturas pieņemts, 40. par pret atturas pieņemts, pārbaudam elektroniski 40. grozījumu. Pass. Let's check, close vote. Pass. Pieņemts. Monsieur Juvin has a problem. Uh, Monsieur Durand has a problem. Ouais, non. <laughs> Pardon. I can't see that. <laughs> I'm trying my glasses on, my glasses off. Um, it's past, but. Pieņemts. Jums iekārta strādā? Okay. Ne next time we open a vote. Nākamreiz, kad mēs sāksim balsot, tad arī šobrīd tas nav atvērts, bet uh, pārbaudīsim. Jums jau cenšas palīdzēt. 42. par pret atturas pieņemts, 43. par pret atturas pieņemts. 51. par pret atturas pieņemts, 211 par pret atturas, manuprāt, noraidīts, bet pārbaudam elektroniski. It's much more difficult for me to see. <coughs> Okay, let's close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 212 par, pret, atturas. 213 par, pret, atturas. Noraidīts. 52 par, pret, atturas. Pieņemts. 53 par, pret, atturas. Pieņemts. 55 par, pret, atturas. Pieņemts. 56 par, pret, atturas pieņemts, 214 par, pret, atturas, atkrīt, respektīvi noraidīts, 215 atsaukts, 75 par, pret, atturas, pieņemts, 217. Ne, kompromiss, tur vēl bija kompromiss. Kompromis grozījums numur 3. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astoņdesmitais ir nākamais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 200. 220. atkrīt. Compromise Amendment 4. Ceturtais grozījums kompromiss. Kompromiss grozījums eh, par pret atturas pieņemts. I just bear with me. It's incredibly difficult for me because I can. Uh, Ļoti grūti ir uh, saprast, uh, man ir jāskatās uz rīņķi visu laiku. Kompromis grozījums uh, numur 4 pieņemts, 86. par, pret, atturas, pieņemts. 87. par, pret, atturas, pieņemts. 95. ar mutisko grozījumu Vispirms ar mutisko grozījumu, kurš par, pret, turas pieņemts. Tad otrā daļa atkrīt. Deviņdesmit septītais. 96. atkrīt, 224. atkrīt, līdz ar to 97. kurš par, pret, atturas, pieņemts. We are going to go to 113. 113. Vai varam braukt balso blokā 113, 14, 15. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 117 par. Pret atturas pieņemts. 125, 126 blokā, kurš par pret atturas pieņemts. 109 ar mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. 130 un 131 tiek atsaukts. Mutiskais grozījums par pirmā pielikumu pirmo daļu. Kurš par, pret, atturas, pieņemts? 135, 136, par, pret, atturas,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 Um, one, three. Pieņemts tātad 138. kurš par, pret, atturas, pieņemts, 139. par, pret, atturas, pieņemts, 141. par, pret, atturas, pieņemts, 142. par, pret, atturas, pieņemts, 144. par, pret, atturas, pieņemts pieņemts, 145. par pret atturas pieņemts, 147. par pret atturas pieņemts, 229. par 229. par pret pārbaudām elektroniski. Please. One too many S&D. Sociāldemokrātiem viens par daudz. Thank you. Um, that's passed. Pieņemts. 160. 160. un 161. kopā par, pret, atturas, pieņemts. 167. par, pret, atturas, pieņemts. 169. par, pret, atturas, pieņemts. 184. par, pret, atturas, pieņemts, 187. par pret atturas pieņemts, 189. par pret atturas pieņemts, 191. par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts, desmitais par pret atturas pieņemts, pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Par 13. nebalsojam. 14. par pret atturas pieņemts. Apsvērums 47. 210. grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas pieņemts. Un balsojam par ziņojumu ar grozījumiem. Tam ir jānotiek elektroniski. Okay, and that's carried by pieņemts 33, balsoja par, 2 pret, 2 atturas. Un balsojums par sarunu uzsākšanu, par mandātu sarunām. Kurš par? Tad, ā, nē, balsojam elektroniski. Carried by 35 to 2. Many... 35 pār 2 pret. Liels paldies par šo darbu. The next, um, vote is... Nākamais balsojums ir par individuāliem aizsardzības līdzekļiem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 That's carried. Pieņemts. 116. 166, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 36. par, pret, atturas, pieņemts. 37. par, pret, atturas, pieņemts. 167. atkrīt. Otrais kompromiss, kurš par, pret, Pārbaudam elektroniski. Ah. So we go to compromise amendment 3. Trešais kompromiss, tātad šis ir pieņemts. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ample 38, kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudam elektroniski MPO 38. Plus. Noraidīts 42. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts 44 par. Pret. Atturas. Pieņemts 39. par. Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. Noraidīts. 45. un 40. ir identiski par, pret, atturas pieņemts. 178. kā papildinājums par, pret, noraidīts. 42. par, pret, atturas noraidīts. 46. un 41. par, pret, Pārbaudām elektroniski 46 un MPL 41. One more vote. That's... Pieņemts. 179 par, pret, atturas, pieņemts. 47 par, pret, atturas, pieņemts. 44. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam elektroniski. False. Sorry, where was I? One. 181. Uh. 181 pār pret atturas pieņemts.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 49. vēlties pārbaudīt. 50. un 47. Kurš par? Jūs vēlaties sadalīt viņus? Labi. Par 50. All those in favor, against. Par pret atturas pieņemts. Employment 47. Par pret atturas pieņemts Noraidīts. Pārbaudām employment 47. Šeit bija zināms apjukums, acīm redzot. Par 47. balsojam elektroniski. Ņemot vērā, ka 50. tika apstiprināts. Un arī šis ir apstiprināts. 51. kurš par? pret atturas pieņemts. Empul 48, 49 par pret atturas noraidīts, Empul 50 par pret atturas noraidīts, 51 par pret atturas noraidīts. Pārbaudam elektroniski. False. Noraidīts. 52. par pret atturas pieņemts, 182. par pret atturas pieņemts, 53. par 53. atkrīt, 52. atkrīt, employment 50. Ample 53 par, pret, atturas, noraidīts. Ample 53 pārbaudam. One person more to vote? No. Done. That falls. Noraidīts. Mūsu 54. pār. Pret. Atturas. Pārbaudām elektroniski mūsu 54. grozījumu. Okay. Thank you. So it's vacant. Paldies. Jā, nu šeit ir sarežģīti, jo šeit mūsu grozījumi un nodarbinātības komitejas grozījumi. Tā šeit pieņemts. Mūsu 55. par pret atturas pieņemts. Employment 54 par pret atturas noraidīts. 183. par pret atturas pieņemts. Empl 55 par pret Ample 55 pār pret atturas noraidīts. 184. ir atsaukts. Balsojam par 56. par pret atturas pieņemts. 185. par pret atturas pieņemts. Ample 56 par, pret, atturas, noraidīts. 188. Ample 57, kurš un 188. Ample 57. un, un 186. Sorry? One is separate, separate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 pret atturas noraidīts, 57. par pret atturas pieņemts, MPL 58 tā, atkrīt. 190. par pret atturas noraidīts, 191. par pret atturas pieņemts, 58. par pret pārbaudam elektroniski. past. Pieņemts. Empu 59 par pret atturas. Noraidīts 192 par pret atturas. Noraidīts 194 par pret atturas. Noraidīts 59 un 193 par pret atturas. Pieņemts. 60. un Empel 61. pār pret atturas pieņemts, 62. par pret atturas noraidīts, Ample 63 par pret atturas noraidīts, Ample 64 par pret atturas noraidīts. 61. grozījums un Ample 60. 61. par pret atturas noraidīts, Ample 65 par pret atturas noraidīts. 195. par pret atturas noraidīts. 196. par pret atturas pieņemts. Empl 66 par pret atturas noraidīts. 62. ar mutisko grozījumu par pret atturas pārbaudam elektroniski.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 noraidīts. 68. par pret atturas pieņemts, 69. par pret atturas pieņemts, 70. par pret atturas pieņemts, 75. empul par pret atturas noraidīts, 71. par pret atturas pieņemts, 72. ir atsaukts, 208. par pret atturas pieņemts,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 fallen by one vote. Thank you. Noraidīts. Paldies, ka prasījāt pārbaudīt. 76 un Ample 80. Par pret atturas norai, uh, pieņemts. 77 un Ample 81 par pret atturas pieņemts. 78, 209 par pret attur, pārbaudam elektroniski. Two more. Close it. That's par. Pieņemts. Ample 83 par pret atturas noraidīts. 109. 109 par pret atturas pieņemts. 210. par, pret, atturas, pieņem, noraidīts, labos pārbaudam. Falls by one vote. Two. Noraidīts vienbalss pārsvaru uz 211 pār pret atturas noraidīts, 212 pār pret atturas Pārbaudam elektroniski. Pieņemts. 80. 81, 82 kopā. Nē, labi, 80 par, pret, atturas, pieņemts, 81 par, pret pret, atturas pieņemts, 82 par, pret, atturas pieņemts. 213 par, 213 par, pret, atturas noraidīts, 214 par, pret, atturas pieņemts,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 Labi, pārbaudām elektroniski. False. Noraidīts. M plasnīs 5. Par, pret, atturas noraidīts. 92 par, pret, atturas pieņemts. 93 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 4 par, pret atturas pieņemts. 219 par pret atturas pieņemts. 94 un 95 un M86 par pret atturas pieņemts, bet pārbaudam elektroniski. 95 un M85 un M86. That's passed. Jā, pieņemts. 96 par, pret, atturas, pieņemts. 97 par, pret, atturas, pieņemts. 221 par, pret, atturas, pieņemts. 222 par, pret, atturas, pieņemts. 99 par, pret, atturas, pieņemts. M plus 7 par, pret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 pieņemts, 103 par pret atturas pieņemts, 104 par pret atturas pieņemts, 105 par pret atturas pieņemts, Empldens 4 par pret atturas noredīts, 106 par pret atturas pieņemts, 107 ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts, 108 ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 109 par pret atturas pieņemts. 22 pārbaudam elektroniski. 109. Past. Pieņemts 227 par pret atturas pieņemts 9.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 MP99 pārbaudam. Noraidīts. 111 un Ample 100 par, pret, atturas, noraidīts. E Ample 101 par, pret, atturas, noraidīts. Ample 102 par, pret pret atturas noraidīts. 112 par pret. Viņi nav identiski, jā, es sapratu. Atturas noraidīts. 112 ir noraidīts. 229 par pret

Ampuls 103 ir identisks, tad mēs varam pārēt pie 113 un Ampuls 104 par, pret, atturas, pieņemts, bet pārbaudam elektroniski. Ampuls 104 un 113. 113 un Ampuls 104 pārbaudam. Pieņemts. Ample 105 par, pret, atturas, noraidīts. Ample 106 par, pret, atturas, noraidīts. 232 par, pret, atturas, pieņemts. Ample 107 atkrīt, 233 par, pret, atturas, pieņemts. Ample 109 par, pret, atturas, pieņemts noraidīts, Ampuls 110 par pret atturas noraidīts, 114 par pret atturas pieņemts, 115 par pret atturas pieņemts, tas ietver arī Ampuls 111, 116 par pret atturas pieņemts, un tas ietver arī Ampuls 112, tālāk Ampuls 113 par pret atturas noraidīts, Ampuls 14 par pret atturas noraidīts, 117 un Ampul 115 par pret atturas pieņemts, Ampul 116 par pret atturas noraidīts, Ampul 117 par pret atturas noraidīts, pārbaudam Ampul 117. Uh, falls by one. Amendment 118 and MPL 118 in favour. 118 un MPL 118 pār, 119 pār pret atturas pieņemts, 120 pār pret atturas pieņemts, MPL 119 pār pret atturas noraidīts, 121 pār pret atturas pieņemts, MPL 120 pār pret atturas pieņemts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 124 mūsējais un M plus 123 pārbaudām. Pieņemts. 125 nu, par, pret, atturas, noraidīts, 126 par, pret, atturas, noraidīts, 127 par, pret, pārbaudām 127 passed. Pieņemts. Ample 104 atkrīt, 128. 128. Eh, par pret atturas noraidīts, nu, kompromiss 6 par pret atturas pieņemts, bet varbūt varam pārbaudīt.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 pieņemts. M plus 28 par pret atturas noraidīts, M plus 29 par pret atturas noraidīts, 133. Vai varam līdz 139 blokā balsot? Nē. 133 par pret atturas pieņemts, 130 133 noraidīts, ir 134 un Empel tomēr vēlaties pārbaudīt 133. Tas, nē, tas tik noraidīts. Labi, 134 un Empel 130 par, pret, atturas, pieņemts, 135 par, pret, atturas, pieņemts, 136 par, pret, atturas, pieņemts, 137 par, pret, pret atturas pieņemts, 138 par pret atturas pieņemts, 138 pārbaudam. Oh, it's gonna fall. Good. Noraidīts. Labi, būs mazāk par ko vēl sarunas trilogā. 139. pār, pret, atturas noraidīts,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 pret pārbaudām 144. Pieņemts 145 par pret. Pārbaudam arī šo. Pārbaudam 145 grozījumu. Tas ir pieņemts. 146 par, pret, atturas pieņemts. Empul 1 par, pret, atturas noraidīts. Empul 2 par, pret, atturas noraidīts. Empul 3 par, pret, atturas noraidīts. Pirmais par, pret, atturas pieņemts. Divi par, pret, atturas pieņemts. Empul 4 ir identisks, MP5 pār pret atturas noraidīts, Trešais grozījums par pret atturas pieņemts, 4 par pret atturas pieņemts, 5 par pret atturas pieņemts, pirmais kompromiss par pret. Man liekas, ka pieņemts, bet pārbaudām. Pārbaudām pirmo kompromisu. Paldies, pieņemts. 149 par, pret, atturas, noraidīts. Empuls 7 par, pret, atturas, noraidīts. 7 un Empul 7 e, par, pret, atturas, noraidīts. Empul 8 par, pret, atturas, noraidīts.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 Ample 12 par pret atturas noraidīts, nu, 151 par pret atturas pieņemts. Pārbaudam. Just not passed. Amendment. Pieņemts. 152. Jo iepriekšējā atkrita 152 pār pret atturas noraidīts, 153 pār pret atturas noraidīts, 13 pār pret atturas pieņemts, Ample 14 pār pret atturas noraidīts, 14 pār pret atturas pieņemts, MPU 15 par pret atturas noraidīts, MPU 16 par pret atturas noraidīts, 15 par pret atturas pieņemts, MPU 17 atkrīt, 154 par pret pārbaudām elektroniski 150 ceratonu.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 159 pār pret atturas pieņemts, 160 pār pret atturas pieņemts, 161 pār pret pārbaudam 161. Noraidīts labi. 162 pār pret atturas pieņemts. 162. Par, pret, atturas noraidīts. Ample 20 par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudam elektroniski Ample 20. Okay. That's cool. Noraidīts. 20 un Empel 21 par, pret, atturas, pieņemts, 163 par, pret, atturas, noraidīts, 21 un blokā līdz 31 par, pret, atturas, pieņemts, 32 par, pret, atturas, noraidīts, Empel 22 par, pret, atturas, noraidīts,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 Uz Polen. Noraidīts. 34 par pret atturas noraidīts. Varbūt šos emplu visus blokā? Labi. Emplu 26, 27, 28, 29, 30, 31 par pret atturas noraidīti. Balsojam par ziņojumu ar grozījumiem elektroniski. Uh, Vai visi nobalsojuši? 24 pār, 10 atturējās, 3 pret, un tagad balsojam par sarunvešanas mandātu piešķiršanu. Can we vote on the man? Balsojam lūdzu par sarunu mandāta piešķiršanu. E, electronic vote. Elektroniski, elektroniski. Mandate. Mandate. A vote on the mandate to enter negotiations. One more person to vote. Thank you very much. Paldies. 34, viens atturās divu pret un Es tiešām atvainojos, ka mums bija tādas nesaprašanās par balsojumu. Tagad nākamais ziņojums, par ko balsojam Eiropas aizsardzības tirgos notiekošo norišu ietekmu uz drošības un aizsardzības spējām Eiropā. Atzinumu ir sagatavojusi Ildiko Galpelčs kundze. Tātad eh, kompromiss eh, viens par pret apturas eh, pieņemts, piektais par pret pret atturs pieņemts. Sestais atvainojos, piektais grozījums pār, pret, atturas, noraidīts sastais pār, pret, atturas, noraidīts kompromiss divi, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. 12 par pret atturas pieņemts, 13 par pret atturas noraidīts, pieņemts, pa 14, 15, 16 kopā. Nē, labi, ja nevēlaties 14. par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 at, noraidīts, kompromiss 4 par pret atturas pieņemts, 29 par pret atturas pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. 29. lūdzu. So, pieņemts 29. 31. par pret atturas noraidīts, 32 par pret atturas noraidīts, kompromiss 5 par pret atturas pieņemts, kompromiss 6 par divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemtu, otrā daļa par pret atturas pieņemta, 47 par pret atturas pieņemts, 46 par pret pirmā daļa par pret pret atturas pieņemt, otrā daļa par pret at, pārbaudīsim. Vēl viens noraidīta. Čes septītais ir pieņemts, čes piektais līdz ar to atkrīt, čes astotais par pret atturas noraidīts, 49 par pret atturas. Šķiet, ka noraidies, bet pārbaidam 49 elektroniski. Sākam balsot. Noraidīts 49. 50 par pret atturas. Noraidīts 51 par pret pret atturas pieņemts, 52 par. Jau ir nobalsot par pret atturas pieņemts, 53 par pret atturas. Pārbaudīsim 53. lūdzu. Pieņemts. 54 par pret atturas pieņ, at, noraidīts 55 par pret atturas pieņemts, kompromiss 7 par pret atturas pieņemts, 59 par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 59. ir pieņemts. 60 par pret atturas pieņemts. 61 par pret atturas at, noraidīts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 6 par pret atturas noraidīts. Noraidīts, saka priekšsēdētāja vēlreiz. 69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 pret atturas. Pārbaudīsim elektronu 76. Pieņem 76. un tagad balsojam par atzinuma projektu kopumā ar iesniegtajiem grozējumiem. Vēl viens var balsot. Vēl viens. 27 pār, 6 pret, 1 ir atturējies, apsveicām Ildiko Galpelčs kundzi. Paldies, kolēģi, tiešām! Paldies par šo balsošanas stundu, pavisam īsi. Tagad eh, es jūs iepazīstināšu ar pagājušā gada trialogu. Tie, kas dodās prom, lūdzu dariet to klusiņā, bet eh, es došu vārdu Langens kundzei People leave the room very quietly because we had an extremely complicated trialogue meeting last night. The... Mums pagājušā nedēļa, mums pagājušā nakta bija ļoti ilgs eh, trialogs, un vairāk no mūsu komitejas deputātiem tajā aktīvi piedalījās, un Langens kundze, jums vēlē, jūs vēlētos iepazīstināt, kas notiek ar šo pakotnes direktīvu, ceļojuma pakotnes direktīvu. Uh, Frau Vorsitzende, liebe priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, priekšsēdētāji jau norādīja, ka mums notika trešais trialogs par pakotņu ceļojumu direktīvu. Tas bija ļoti sarežģīts trialogs, un es vēlos pateikties visiem ēnu referentiem un uh, sekretariāta darbiniekiem par uh, izcilo darbu. Uh, daudzās punktos mēs esam panākuši progresu, bet ir vēl arī punkti, kas nav atrisināti Un uh, komi, komisija bija, padom bija pret click rules, un uh, š, šī padome, padomē visas valstis bija pret, otrajā padomē mēs paziņojām, uh, trialogā mēs paziņojām, ka mēs esam, ka tā mums ir sarkanā līnija, tagad ir pavirzījušies uz priekšu. Eh, vakardien mēs pie šī punkta pārtraucām eh, arī sarunu vešanu, lai dotu politiskajām grupām iespēju diskutēt par šo sasniegto rezultātu un eh, uzzināt, vai mēs varam piekrist padomus vēlmēm padomēm tā ir sarkanā līnija, viņi nevar tālāk virzīties. Un tad eh, rezultātā ir jautājums, vai būs vispār jauna direktīva, jā vai nē. Tas tagad ir jāizlem politiskajām grupām. Un līdz ar to man ir arī lūgums, eh, mēs esam vienisprātis visi, ka mums ir īpaši jāpievērš uzmanība eh, šajā iet, e, aspektā maziem vidējiem uzņēmumiem un to administratīviem slogam, un vēlos jautāt, vai varbūt būtu prātīgi koordinātoru līmenī apspriest, vai e, direktīva šai ziņā ir pieņemama. Varbūt vajadzētu to apspriest, un tas būtu ziņojums no trilogu. Paldies! Thank, thank you very much. Paldies! par šo aktuālāko informāciju. Es arī piedalījos trialogā pagājuši vakar. Nu, un mē, patiesībā bija viens centrālais jautājums un pāris mazāku jautājumu, kā referente norādīja, ir tiešām nopietni jāapdomā, vai parlaments ir vispār gatavs nu, virzīties uz priekšu šais jautājumos, lai dotu skaidrus norādījumus referentei par, par to, kā vest šīs sarunas un par šīm domstarpībām, vai tās ir vai nav tik būtiskas, ka mēs uh, šajā posmā nespējam panākt vienošanos, nu, tas būtu grupās jāapsvērš Gebhards kundze, vēlas uzstāties lūdzu. Jā, paldies. Mēs jau par to runājām mūsu grupā, un es tikai gribu izteikt vienu komentāru. Uh, ne jau tādēļ, ka padomu šodien paziņo, ka tā nevēlas, nu tad mēs piekāp, mums būtu jāpiekāpjas un jāpieņem padomes viedoklis. Es domāju, ka ir labi priekšnoteikumi turpmākajām trialoga tikšanās reizēm. Arī iepriekšējā sasaukumā vienmēr tā bija, ka šādos brīžos parlaments paziņoja, ka mēs uh, nesam apmierināti ar uh, rezultātu. Šis klik srū būtībā ir arī galvenais iemesls, kamēr vispār tiek, m, mm, bija nepieciešams pārskatīt šo direktīvu, jo šobrīd 80% līgumu jau ir šai jaunajā formā. Uh, Ja mēs šo punktu izsvītrojam, tad kādēļ vispār ir vajadzīga jauna direktīva? Un tādēļ mums tiešām vajadzētu mm, pamatīgi padomāt, vai mēs, mm, nu, piekāpsimies valdību priekšā, mm, nevis aizsākt aizsargāsim, aizstāvēsim patērētāju intereses. Mums vienmēr ir jācenšas panākt labāku rezultātu nekā to, ko piedāvā šobrīd padome. Un, ja es īsti saprotu, tad tas nav tas labākais variants, jo vairums izsaka izslēdz no direktīva šos nolīgumus kliks rū, tātad netiek nodrošināt patērētāja aizsardzību, to mēs nevaram pieņemt. Mums ir jārūpējas par pietiekami augstu aizsardzības līmeni, un mēs esam iekšējā tirgus un patērētāja tiesība aizsardzības komiteja, mums par to ir jādomā. Gebhards kundz priekšsēdētāji. Ja drīkstu norādīt, mūsu parlaments nav piekāpies Uh, padomes uh, nostājas priekšā. Padome ir pieņēmusi parlamenta nostāju, ka mēs vēlamies, lai kliksrū uh, tiktu uzskatīts par pakotni, bet atšķi domstarpības ir par to, kādas informācija ir jānodod no viena kliksrū uz otru un parlaments plenārsēdē nobalsoja, ka informācija, kas um, liecina par to, vai ir pakotni vai nav, ja ir uh, kopīgs uh, pasažieru vārds un tiek arī um, uh, nodoti personas dati. Un uh, padoma vēlējās precizēt, kas tad ir šie citi personas dati un viņi uzskata, ka tā ir ēpasta e adrese un uh, maksājuma informācija. Es saprotu, ka ir jānodrošina augsts patērētāja aizsardzības līmenis, un ja mūsu attiecība ļoti nopietna, attieksme ir ļoti nopietna, tad deputātiem ir jāpiedalās trialogā. Šīs nostājas jau ir ļoti tuvinātas, izņemot šo jomu, kur vēl pastāv Uh, domstarpības. Un es aicinātu jūs konsultēties ar savu grupu deputātiem par to, vai mēs varam kaut ko vēl šeit uh, panākt. Un sekretariātam gribu teikt, ja jums ir nepieciešama vēl palīdzība, nu, tad lūdzu, un vēl ir paredzēti citi, citi datumi, kad notiks sanāksmes un uh, mēs esam, nu vēl neesam viensprāts, varbūt, ka patiesībā šīs domstarpības nav tik lielas, nu, uh, varbūt vairs nav jautājums par to, vai kliksrū ir iekļauts uh, pakešu sarakstā, bet vienkārši par to, kāda informācija šeit tiek iekļauta. Right, this was a very long trialogue last night. Vakar mums tiešām bija ļoti garš trialogs un prieks redzēt arī tā dalībnieku šeit zālē. Tagad koferāti kungs vēlas uzstāties. Paldies, Sergio. Vārds jums. Jā, kā jau jūs norādījāt, šis trialogs bija ļoti garš un nogurdinošs vakar vakarā. Un gribu teikt, ka uh, referenti un priekšsēdētāji tiešām uh, apņēmīgi vadīja šīs sarunas. Nu, šis jautājums no pieredzes uh, spriežot ir tiešām sensitīvs un tas ir uh, patiešām dziļi jāanalizē. Padoms nostāja ir vērsta uz to, kā tiek noliegts, kā kliks rū būtu efektīvs. Ja jūs atceraties, padome sākotnēji bija pret uh, to, ka jebkāda risinājuma tiktu paredzēta kliksrū uh, līgumiem, un mēs piespiedām padomi mainīt savu nostāju. Tagad padome ir uh, gatava panākt mums pretī zināmā mērā, bet visas, visas problēmas slēpjas tiešām detaļās. Un uh, balstoties uz to, kas uh, tika nobalsots plenārsēdē, mēs vakar paziņojām, ka esam gatavi tādām risinājumam, kur tik tiek ļauts vārds un vēl cita informācija. Protams, mēs varam tagad nolēmt, kas tad būs šī cita informācija. Padomas viedoklis tomēr ir tāds, uh, kas mums nav pieņemams, jo viņi pieprasa sniegt lielāku informācijas apjomu, nevis divus punktus, bet vairāk. Un tā tad šeit jau tika pieminēts, ka trešais informācijas elements, ko padome vēl šeit iekļaut, uh, nu, varētu novest pie tā, ka cilvēki šo kliksrū metodu vairs efektīvi nevarēs izmantot. Un uh, Eh, šeit eh, notiek centieni ieviest vēl citus elementus, kas novestu pie tā, ka vispār visam šim risinājumam vairs nebūtu nekādas jēgas. Un ja mēs šodien piekrīstu padomas priekšlikumam, tad, nu, principā it kā mēs būtu uzvarējuši, bet šīs risinājums nebūtu praktiski izmantojams vairumā gadījumu Tā kā es domāju, ka vakar mums bija taisnība, kad mēs nolēmām pārtraukt trialogu, konsultēties savā starpā un meklēt iespējamos risinājumus un nesasteigt šo lietu. Jā, nu tagad padome gan steidzas, jo uh, padomes uh, prezidentūra vēlas konkrētus rezultātus, bet mums ir visa šī lieta kārtīgi jāizvērtē, un mēs nedrīkstam iekļā, iek, iekļūt padomas izliktajās lamatās, ka it kā, nu, ir kaut kāda pozitīva atbilde noteiktos punktos, bet kopumā tas viss vispār nav īstenojams kas tiek piedāvāts, un tādēļ mums vajadzētu mierīgi, bez kaislībām apspriesties, un meklēt risinājumus, kad esam izlēmuši principiālos um, jautājumus. Tātad jādomā par to, lai uh, lietotāji varētu vispār izmantot šo uh, risinājumu. Un to mēs vakar arī norādījām, un mūsu pieņemtais lēmums bija pareizs, ka mēs uh, nenoslēgsim šo trialogu, ka mēs turpināsim sarunas, un mēs lūdzam, lai arī padome uh, Eh, panāk mums pretī. Nevar vienkārši tā paziņot, ka šāds risinājums tiek piedāvāts un to var vai nu pieņemt, vai noraidīt un viss. Paldies, saka priekšsēdētāja. Thank you, Chair. First of all, I would like to Zovas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties referentei un, un priekšsēdētāji par uh, vakardienas veikumu. Jūs ļoti labi aizstāvējāt parlamenta viedokli. Uh, Mēs esam jau guvuši panākumus vairākos punktos, tagad tiek piedāvāts kompromiss un paliek vēl viens, bet ļoti būtisks neatrisināts jautājums, kas ir sensitīvs virknei delegāciju. Mūsuprāt, nevajadzētu tā raudzīties melni baltās krāsās, bet būtu jāmeklē alternatīvi risinājumi. Un būtu tiešām labi apspriest šo jautājumu politiskās grupās un nu, veltīt tam pietiekam daudz laika. Priekšsēdētāji, jā, lūdzu iesūtiet kā konstruktīvus piedāvājumus referentiem, ēnu referentiem. Tālāk aktuālā informācija vēl par citiem punktiem, ja tāda ir. Citi punkti, ne tikai. Jā ceļojuma pa, pakets. This morning's agenda. We were going to get an update ah, on the telecom single market. Par telekomunikāciju vienotā tirgus regulu tagad. Ah, nu jā, es esmu atbildīgā. IPR un autortiesības, par to mēs arī pirmdien runājam. Tā, paldies, Viki. Mums notika vakar arī darba grupas uh, sanāksme par tekstiem, datu ieguvi un uh, atklātu piekļuvi un uh, kā tas viss sasauc ar autoru tiesībām. Ja, teiksim, tiešsaistē ir pieņēma pieejama fotografija, jūs vēlatos tos izmantot un nav zināms, kā, kam tad ir autortiesības, kāda šī situācija ir autortiesības ziņā. Un ir interesanti, ka pastāv uh, tehnoloģija, kas pieļauj to, ka var viegli izmantot šādas fotogrāfijas, respektējot autortiesības tā šī sanāksme bija ļoti liederīga un nākamā sanāksme ir paredzēta maijā. Es tajā nevarēšu piedalīties, bet piedalīsies Vikija un citi kolēģi, un šī prezentācija bija tiešām interesanta un noderīga, un varbūt mēs kaut ko varētu arī nedaudz pārskatīt šai tekstā detaļās. Paldies, priekšsēdētāji! Tagad par telekomunikāciju vienotā tirgus pakotni. IMCO ēnu referentu komanda ir bijusi tiešām ļoti efektīva savā darbā, ir uh, sagatavoti priekšlikumi par to, kā vest sarunas. Trialogs notika otrdienas uh, vakarā. Itre nāca klajā ar piedāvājumu par viesabonēšanu, par pārējas periodu, nu, bet īsu pārējas periodu apmēram gadu. Un šajā periodā patērētājiem ir uh, Uh, piedāvāt pakotni Roam Like Home, nevis 5 plus 5 plus 5, kā tas tika piedāvāts iepriekš. Un mēs arī apspriedām par tīk, jautājums par tīkla neutralitāti. Padome atsakās iekļaut atsevišķu nodaļu par patērētāju tiesībām bet mēs uzskatām, ka gala lietotāju tiesības tīkla neutralitātes kontekstā un viesabonēšanas kontekstā ir pārāk būtiskas, lai gaidītu, kamēr tiek pārskatīta direktīva par vispārējais nozīmes pakalpojumiem. Nu, to, šis darbs ir paredzēts tikai kaut kad nākamgad, un tas tikai sāksies. Un tāpat ir jādefinē piecas galvenās jomas, kas ir saistītas ar šiem jautājumiem. Un ir jānodrošina patērētāju tiesību aizsardzības uzlabošana. It īpaši runājot par vies abonēšanu, lai eh, patērētāji varētu kontrolēt patēriņu lai um, nenonāktu tā, ka, ši, ka tiek pārsniegts uh, pieteja, pieejamais uh, limits par saprātīgu cenu un pēkšņi ir jāmaksā ļoti augsta cena par viesabonēšanas pakalpojumiem, lai paši uh, patērētāji varētu kontrolēt to, cik daudz viņi izmanto viesabonēšanu. par tīkla neutralitāti. Mums uh, padomi ir piekāpsies, ka uh, līgumā tiks iekļauta zinām informācija patērētājiem. Mēs uzskatām, ka uh, šeit ir jāiekļauj informācija obligāti par vidējo minimālo ātrumu un tāpat kā dažādā datu apjomā izmantošana atspoguļojas cenā. Tāpat Wi-Fi lietotājiem paredzēts tiesības pār eh, laust līgumu, ja netiek nodrošināta atbilstoša kvalitāte. Lai nodrošinātu to, ka uh, informācija par ātrumu un dates, datu apjomu ir skaidra. Mēs vēlamies, lai būtu vadlīnijas un uh, salīdzinoši instrumenti, salīdzināšanas instrumenti. Eh, tāpat ir jāparādz iespējas uh, pirms termiņa laust līgumu un ir jākontrolē arī uh, operatoru darbs. Un mēs arī uh, lūdzam uh, padomes un komisijas paziņojumu par to, kas ir paredzēts pār, eh, ko paredzēts darīt pārskatot direktīvu par vispārējas nozīmes pakalpojumiem. Tātad šī pakotne ir sarežģīta un darbs virzās uz priekšu raiti. Paldies visiem! Nākamais mūsu darba kārtības punkts desmitais ir Tarabellas ziņojums par plaukstošu uz datiem balstītu ekonomiku. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms īsumā par procedūru Tagad uh, mēs uzzinājām, ka ITRE vispār negatavo ziņojumu, bet tikai vēstuli uh, komisijai, un tad mums vispār atzinums nebūs jāgatavo, bet uh, es uzskatu, ka šie liela apjoma dati ir ļoti svarīgs jautājums un svarīgs arī patērētājiem, un tas būtu jārisina parastajā kārtībā, bet ja tiks izmantota cita procedūra, tad nu, tā nav pelnījusi, lai tā velta daudz enerģijas. Tā tad šis jautājums par datiem ir saistīta ar vairākiem apsvērumiem. Šā jomā notiek īsta revolūcija, tā rada gan iespējas, gan arī apdraudējumus ir jānodrošina vienādi spēles noteikumi visiem uzņēmumiem, lai novērstu monopolu veidošanos, kas bieži vien tiešām arī rodas informātikas nozarē. Tādēļ ir jānodrošina, lai visi šie uzņēmumi varētu līdzās pastāvēt un izmantot uh, šās nozares straujo attīstību Diemžēl nākas konstatēt, ka lielie uzņēmumi eh, to dara uz mazo uzņēmumu rēķina, tātad um, digitālajam sektoram uh, būs arvien lielāka uh, nozīme Eiropas ekonomikā. Uh, Tā arī ir iespēja veikt inovācijas publiskajos pakalpojumos un uzlabot uh, valsts dienestu darbību, izmantojot šos uh, lielapjomu datus. Tas varētu arī pātrināt administratīvās procedūras. Un trešais punkts. Un tas arī ir uh, svarīgs punkts. Uh, Tas ir saistīts ar izaicinājumiem, ko šie jaunie lielapjoma dati mm, rāda patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Ir jānovērš ļaunprātīgu šādas informācijas izmantošana un ir nepieciešams arī reglamentēt šo jomu. Es esmu jautājusi, jautājis komisijai par, par teiksim, dažādiem cenu salīdzināšanas instrumentiem internetā. Jūs, piemēram, meklējat uh, kaut kādu lētāku biļeti uh, un uh, konsultējat dažādas interneta vietnes, un tad tiek izsakots jūs, izsakota jūsu IP adrese un beigās uh, tas viss novērt pie krāpšanas un pie tā, ka jums jāmaksā augstāka cena par biļeti, kas nemaz tik dārga nav. Tātad mums ar šiem jautājumiem ir jāstrādā. Nu, šis apjoms ir ļoti ierobežots un tādēļ mēs, diemžēl, sagatavojām šo dokumentu angļu valodā, jo angļu valodā visu var pateikt arī īsāk, mazākā apjomā Un tāpat arī laiks bija ierobežots, un tādēļ mums uh, nebija uh, iespējams nodrošināt tulkojumu. Tātad 16. aprīlī um, bija jāsagatavo projekts, pēc tam uh, 23. aprīlī grozījuma iesniegšanas termiņš un uh, jau jūnija sākumā notiks balsojums atbildīgajā komitejā, bet es ar lielu interesi uzklausīšu komentārus, ja tādi ir. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties no EPP grupas? Es zinu, ka Lamberts ir <clears throat> referents, bet jūs tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Nistelroja kunga vārdā un arī manā vārdā vispirms vēlētos pateikties eh, Terabelas kungam par mūsu eh, komitejas vārdā sagatavoto ziņojumu par IT rezolūciju tā tad leģitīmas dabas bāžas par datu aizsardzību, un tam būtu jāatspoguļojās arī šajā atzinumā. Tātad mākoņu datošana un lieli datu apjomi, kā tas saistās ar jauniem biznesa moduļiem, kā tas saistās ar jauno pakalpojumu parādīšanos tirgū un tā tālāk. Uh, Jūs miniet, ka tam varētu būt eh, pozitīva ietekme uz patērētāju dzīvi, uz eh, uzņēmumiem, medicīnas jomā, pārvaldībā, eh, valdības darbā un arī kriminalitātes apkarošanā. Bet, lai izmantotu visas iespējas, kuras sniedz mākoņu datošana un liela datu faili, tad mums ir jāvienojas par lielu datu kopumu, savstarpēju savietojamību, kā arī labāk jāizmanto datu kopumā. Otrs. Adekvāta ietvara radīšana mākoņdatošanai un internetumam ir būtiska un ir jāpiestrādā arī pie 5G tīkla tālākas izveidas. Thank you very much. Paldies! Saka prieksēdētājs ECR e grupas ēnu referente, un arī es piekrītu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, kā jau Stefanišs kungs tikko teica, runāt par lielu datu kopumu labumu, ko šādi dati var sniegt tādās jomās kā veselības aprūpe, kriminalitātes apkarošana, lauksaimniecība, pilsēta vidas eh, dažādi pakalpojumi, un šie lieldati var palīdzēt eh, patērētājam vieglāk izvēlēties dažādās jomās. Piemēram, eh, šobrīd nevienmēr patērētājiem ir viegli izvēlēties visā milzīgajā informācijas kopumā. Vēl bez tam ir svarīgi, lai mēs, kā jau referents teiktu, palīdzētu MVU, lai tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būtu iespēja labāk izmantot lieldatus tādās situācijās, kur tas viņiem tiešām palīdz uzlabot savu darbību. Uh, bet, protams, savietojamība un homogēnums visā Eiropā, lai būtu tā, ka datus var savienot un lai datu izmantotājiem nebūtu jācīnās ar dažādu datu formātu. Datu drošība, privātums, protams, tie ir svarīgi jautājumi. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai klienti zinātu, ka mēs uzklausam viņu bažas. Un tieši patērētājiem būtu jādod iespēja kontrolēt un pārvaldēt, pārvaldīt, kā arī izprast to, kā tiek izmantoti viņu sniegtie apzināti vai neapzināti dati. Tā tad, kā jau teicu, datus kaut kur dodot ir jābūt nodrošinātai to e, privātumam. Liba komitejā kolēģi smagi strādā, kā šo jauno ideju savietot kopā ar datu regulu. Uh, Es zinu, ka Šana Lovas kundze un arī pāris citi ļoti aktīvi strādā pie šiem jautājumiem, un arī ekon diskusijas sit samērā augstu vilni. <clears throat> Tātad datu aizsardzības regula. No patērētā viedokļa raugoties vēlētos piebilst vēl vienu komentāru. Patērētājiem tas šķistu stipri dīvaini, ja šī regula, kura ir domāta viņu personas datu aizsardzībai, tātad regula pēc būtības piespiedīs tirgus dalībniekus prasīt vēl vairāk personas datu sniegšanu nekā līdz šim. Tātad, kā izskaidrot klientiem, ka viņiem būs eh, jānorāda vēl vairāk datu, vienlaicīgi apgalvojot, ka mēs viņu datus vēl vairāk aizsargāsim? Tātad runājot par šo datu aizsardzības regulu, kurā, uh, trialogā, par kuru trialogā šobrīd notiek ļoti karstas, degu, re, ļoti karstas diskusijas, es vēlējos pajautāt, kā jūs domājat, kā mums izskaidrot šo momentu patērētājiem. Tātad klientiem būs jānorāda vēl vairāk datu par sevi, ziņu par sevi. Uh, Eh, protams, kāda būs labumi. Eh, ekonomiska attīstība ļoti, aug, ļoti ātri attīstās, un patērētāji jau jūt, ka viņiem ir tik daudz informācijas, bet, kā jau jūs teicāt, šī ir tikai rezolūcija, tas nav ziņojums, bet esmu pārliecināts, ka tomēr mūsu rezolūcija tiks ņemta vērā gan sarunās, gan regulas sagatavošanā, gan arī to ņems vērā atbildīgās komitejas. Iespējams, ka būtu jēgpilni, ja mēs varētu nošķirt dažādus datu veidus - anonīmie dati, personīgie dati, kopīgie dati. Tā tad mēģināt nošķirt to, jo tam būs dažāda aizsardzības pakāpe Ulla lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētais kundze. Arī es vēlētos pateikties Tarabels kungam par labi sagatavoto atzinumu. Tas ir labs diskusija pamats. Tā tad eh, es uzskatu, ka atzinums, atzinuma uzmetums ir īs un konkrēts. Man tas patīk, bet eh, divi komentāri vai, teiksim, divas tēmas, pie kurām vēlētos pakavēties. Un man šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Kā jau EPP grupas pārstāvis teica, liela data un digitālā ekonomika patiesībā ir jaunu darba vietu radīšanas stūrakmens. Un e, Amerikas Savienotajās valstīs e, tieši digitalizācijas dēļ notika būtisks e, ražošanas tempu palielinājums, produktivitātes pieaugums. Un tomēr būtisks šķērslis e, līdzīgai attīstībai Eiropā ir uzticēšanās trūkums. Tā saucamie personas datu zakšanas gadījumi ir e, padarījuši uzticēšanos ļoti trauslu iedzīvotāju sirdīs un prātos. Mums šī uzticēšanās ir atkal jāuzceļ, un, e, kā jau priekšsēdētāji teica, to mēs varam izdarīt tikai solot un arī izpildot datu aizsardzību patērētājiem. Vienlaicīgi mums ir jāsniedz arī informācija. Daudz cilvēki nezin, kā dati tiek glabāti, kā tie tiek izmantoti, un tāpēc ir e, liels uzticēšanās e, trūkums. Eiropas Savienībā tiešām trūkst zināšanu par digitālo ekonomiku un datiem. Otrs punkts, pie kura vajadzētu pakavēties sīkāk šajā atzinumā, ir mazie un vidēji uzņēmumi. Tā kā digitālā ekonomika tiek uzskatīta par ekonomiskās attīstības motoru un MVU tiek uzskatīta par Eiropas ekonomikas mugurkaulu, tad uzskat, ka mums vajadzētu izmantot visu to potenciālu, ko MVU sniegt ekonomikai. Lieldats stratēģijas īstenošana dzīvē noteikti prasīs lielas investīcijas kā tehnoloģijās, tā arī aklaušanāšanas procesā, bet eh, tas prasīs arī darbinieku apmācībā ieguldīt. Lai tiktu pāri visiem šiem šķēršļiem, domāju, ka vajadzētu izveidot tā saucamos e-biznesa centrus Pati nāku no Dānijas, un Dānijā ir inovācija centrs, kurš sauc IBIS, kurš ir piedāvājis ne tikai stipendijas, bet arī tādu tīklojumu piedāvāja MVU, un tieši izmantojot šos e-biznesa risinājumus. Un e, Ibisam sniegtā atpakaļsaikne no, atpakaļ no klienta puses ir vienkārši izcila. Tas ir daudz palīdzējis MVU labāk saprast un arī izmantot digitālās ekonomikas sniegtās iespējas. Tāpēc es vēlētos ieteikt kā mūsu komitejai, tā arī referentam varbūt paraudzīties uz Dāniju apkopoto pieredzi bet vēlreiz vēlētos pateikties referentam par ļoti labo atzinumu projektu un ceru, ka diskusijas būs tikpat auglīgas kā līdz šim. Paldies! Okay, no, no green. Paldies! Zaļie nav, goja nav. Katrīna vēlreiz lūdzu. Jā, paldies, Viki, un vēlētos arī es pateikties Markam. Jā, tiešām žēl, ka industri, kā rūpniecības komitejā mēs eh, nesam tik daudz sadzirdēti, bet eh, esmu pārliecināta, ka tas ir saistīts tieši ar saspringto laika grafiku. Šis jautājums ir ārkārtīgi aktuāls un varbūt statistika 19%, 90% visu uh, pasaulē apkopoto datu ir apkopoti eh, pēdējo divu gadu laikā, un 99% šo datu šobrīd tiek eh, saglabāti digitāli. Un internetā datu aprit ir vienkārši milzīga. Balstoties uz šo statistikas datu, tad eh, statistikas datiem, tad šajā dokumentā, šā dokumenta adekvātums un aktualitāte ir ļoti liela priekšsēdētāji pieminēja dažādas datu tipus, tā saucamie atvērtie dati. Vakar jau izskanēja, es eh, strādāju kā apvienotās karalistes pārstāvu darba grupā, kas nodarbojās ar īpašam, ar intelektuālo īpašam tiesībām un līdzīgi, un arī šeit digitāli dati un atvērti dati tika diskutēti. Piemēram, malārijas um, pētniecības institūts izmanto 62 miljārdus eiro gadā, tikai lai e, iegūtu atļauju e, iegūtu atļauju tā saucamajai datu iegūšanai un apvienotajā karalistē. Mums ir izņēmums, ka nekomerciāliem mērķiem izmantoti dati un datu iegūšana tie balstās uz 2001. gada likumu. Mēs vēlamies redzēt inovācijas ekonomiskajā izaugsmē un datu izmantošana tādās jomās, kuras mēs vēlamies plauks, redzēt plaukstam, ir būtiska. Kā jau šeit izskanēja arī zinātnē, datu izmantošana ir ļoti būtiska un e, noteikti, ka viss potenciāls, kāds ir uz datiem balstītai ekonomikai, vēl netiek izmantots. Paldies! E, par iespēju, ka me, man vakar bija iespēja runāt par datiem, bet kā jau priekšsēdētāji teica, ir svarīgi definēt, ko nozīmē atvērtie dati. Yes, thank you. Uh, thank you. Kā ja nākamā? Jā, paldies. Paldies par šo IMCO atzinumu. Divi momenti E, pie viena jau pieskārās prieksēdētājs kundze. Liela dati ir jauna tehnoloģija, kura var izmainīt gan mūsu veselības aprūpas sistēmu, gan arī transporta sistēmu un daudz ko citu. Tāpēc e, šis jautājums ir daudz plašāks nekā tikai vienotais tirgus. Tagad par riskiem. Mēs šeit dzirdam tikai un vienīgi par riskiem, bet uh, uz datiem balstītā ekonomika Eiropā par desmit gadiem vidēji atpaliek no ASV uz datiem balstīto ekonomiku. Liela datu izmantošana Eiropā vispār pat nav sākusies, bet e, mēs e, pat neuzsākot šo lielu datu izmantošanu visu laiku tikai ņemamies ap riskiem. Mazie un tātad uzņēmumi investēs e, datu ekonomikā tikai tad, ja viņi redzēs šai ekonomikai nākotni. Un eh, runājot par iespējamiem tādiem potenciāliem riskiem, mēs nevaram, runā, mēs nevaram zīlēt kafijas biezumos un nākotnē. Uh, Atcerēsimies, ka mēs esam ne tikai patērētāja aizsardzības komiteja, mēs esam arī iekšējā tirgus komiteja. Un vairāki deputāti jau šeit pieminēja, cik būtisks potenciāls būtu datu izmantošanai labākā veidā iekšējā tirgu uzņēmumiem. Tātad es vēlētos, lai IMCO ieguldījums šajās debatēs būtu mazliet pozitīvāks un ne tikai visu laiku riskus piemino, pieminošs. Tā tad Tarabels kungs par laika grafikiem. No, nu, la... Jā, pavisam īsi atbilde ir tāda, ka mums būtu labvēlīgi um, jārēģē uz uh, digitālās ekonomikas attīstību, tas uh, tā var veicināt izaugsmi, bet mēs nedrīkstam noliegt to, ka varētu būt arī problēmas. Nu, teiksim, medikaments es internetā nepirkt, jo puse no tiem noteikti būs viltoti. Tātad mēs nedrīkstam ignorēt šīs problēmas. Uh, jā, šeit tika pieminēts uh, arī, ka ir jāatjauno uzticība komersantiem. Uh, Nu, ja, teiksim, iegādātā prece neatbilst tam, kas bija domāts, tad nav iespējams to apmainīt vai nodot atpakaļ, jo tas ir ļoti dārgi, un līdz ar to ir tomēr tādā gadījumā drošāk pirkt uh, preci vietējā veikalā, jo to varēs samainīt. Uh, Nu, mums ir jāizmanto šīs iespējas, bet nevajag būt naiviem, jo ir arī noziedznieki, kas izmanto tagad šīs iespējas. Un mēs nevaram dzīvot tādā pasaulē, kur visi pēc mūsu domām ir tikai labi. Visi ir tikai labie. Tātad es ierosinu 20, tātad 28. 12. varētu būt grozījuma iesniegšanas termiņš tagad. Sastais septītais mājas mēs apspriedīsim grozījumus komitejā, un 4. jūnijā uh, ir paredzēts balsojums IMKO komitejā. Es esmu pierakstījis divus uh, lapuses ar komentāriem, un es kolektīvi sadarbošos ar jums, un uh, ceru, ka mūsu uh, dokuments būs liederīgs un pozitīvs. Paldies! So I'm going to suggest um, that we take your vote. Es tikai vēlējos piebilst, ka jā, esam ņēmuši vērā jūs teikto un grozījumu iesniegšanas eh, laiks ir līdz pieciem nākam otrdien un nevis līdz pusdienlaikam nākam otrdien. Paldies! Paldies, tātad, ja vēl varēs pie grozījuma iesniegšanas strādāt arī nākam otrdien pēcpusdienā, tas būs trevijā. Un vēlreiz paldies, ka esat apkopojis mūsu idejas, un vēlreiz paldies par jūsu veikumu, Terabēlas kungs. Esmu pārliecināts, ka e, jūsu teiktais par lieldatiem būs tāds koncentrēts un nebūs pārāk izplūdes. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts ir virzības uzlabot vienotā tirgus regulējumu. Esam sagatavojuši uh, ziņojumu Un, protams, uzlabot vienotā tirgus regulējums ir svarīgs un dodu vārdu Van Busovic kundzei Anni. Uh, thank you, Chair. I will speak in, uh, in Dutch. Paldies, es runāšu Nīderlandiešu valodā. De voorzitter, uh, beste collega's. Uh... Jā, paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šodien es ar lielu prieku prezentēšu darba dokumentu. Uh, lai panāktu labāku regulējumu. Man prieks, ka var būt referenta šajā jautājumā. Pārāk bieži likumdošana Eiropas līmenī mēs redzam pārāk lielus administratīvos slogus un kā referente šajā ziņojumā vēlos norādīt, ka to ir iespējams uzlabot, kā mēs varam panākt tādu savienību, ka lai uzņēmēji nebūtu pārāk noslogoti, mums ir jāiestājas par kvalitāti, nevis kvantitāti. Labākam regulējumam ir ļoti nepieciešams, lai tur būtu visi iesaistīti, ne tikai būtu parlamenta interes, bet arī no komisijas un padomas. Arī dalību valstīm reģioniem ir ļoti svarīga loma. Darba dokuments pats par sevi, kā jūs jau redzējāt, sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā es uh, minu pamat nostādnes, kas tad var būt kā uh, vadlīnijas, un otrajā daļā ir vairāk e, runa par konkrētiem instrumentiem, kurus varam izmantot. Vispirms pie pamatnostādnēm. Vienmēr, protams, ir jāatceras subsidiaritātes jautājums, vienmēr ir jājautā, kurš līmenis ir vislabākais. Eiropas līmenis, vai tas ir labākais uh, risinājums, jo Eiropas līmenis principā būtu nepieciešams tikai tad, ja tur ir vislabākais risinājums iespējams. Jo, kā mēs zinām, mazāk var bieži vien būt labāk bet arī uztveri var mainīt. Ja, daudz domā Eiropa, nu jā, tā ir Briseles monstrs, kā Lohnes monstrs tiek, sal, briesmon tiek salīdzināts, kas uh, apspiešanā bagad parastos cilvēkus. Jāiesaist arī uh, reģionālai parlamenti, kas var būt kā uzraugi subsidēts principi ievērošanai, vajadzētu arī sarkanās kartītes procedūru, kur reģionāliem parlamentiem arī būtu iespēja kādā brīdī um, avārijas bremzes ieslēgt un apturēt kādu procesu. Šeit ir samērā skaidri pateikts, ka, e, ja ir vajadzīgs Eiropas līmeņa risinājums, mums jābūt pietiekami konsekventiem un jāievēro caurspīdīgi arī uh, tiesības, eh, kuras eh, ir noteikts pamatiesību hartā. Daži instrumenti jau pastāv šajā jomā, bet tos ir iespējams uzlabot. Pirmkārt jau ietekmes novērtējuma jautājums, un eh, ja šeit būtu sadarbība starp trim iestādēm padomi, parlamentu un komisiju. Un balstot uz šo ietekmes novērtējumu, mēs tad pārbaudītu, kāda ir konkrētā tiesību aktu priekšlikuma ietekme. Šāds ietekmes novērtējums e, balstītos uz pierādījumiem, respektīvi ir jāpierāda, ka šāds priekšlikums ļauj nospraust pareizos mēķus un ir svarīgi, lai ietekmes novērtējuma e, iestāde būtu neatkarīga un tā būtu spējīga bloķēt tādas tiesību priekšlikums, ja izmaksas ir pārāk lielas salīdzinot ar iegūmiem. Un e, vēlētos arī kopā ar jums tikt skaidrību par to, kāds uzlabojumi konkrēti ir nepieciešami, lai to sasniegtu. Otra lieta konsultāciju procesu ar interesētajām pusēm, jo kurš tad var vislabāk izvērtēt eh, kāda tiesība aktu priešlikuma ietekmi, ja ne tie, kurus tas tieši skars. Eh, ir nepieciešams eh, virzīties uz priekšu šajā procesā, ir nepieciešami arī pasākumi saskaņā ar īstenošanas noteikumiem, lai nav tā, ka tikai eh, Briseles pārstāvi ir tie, kas spēj ar mums sazināties. Un eh, tie pat bieži vien nav atrodami parastajiem iedzīvotājiem. Un elektroniski ir eh, jābūt arī iespējamam, iespējai piedalīties, tātad, lai pēc iespējas lielāk būtu šo dalībnieku skaits. Vēl viena svarīga lieta, kam vēlos pievērst uzmanību labāka regulējuma jautājumā, ir par to, kā Eiropas eh, likumdošana tiek un arī īstenota. I, tas, ka tiek pieņemta likumdošana, nenozīmē, ka tā jau tiek praksē īstenota. Nu, mums vispirms ir jātiek skaidrībā par to, kādas eh, priekšrocības dod iekšējais tirgus. Jau šobrīd ir vesela virkne palīgi instrumentiem, kas ļauj mums saprast, eh, kā tiek īstenot eh, Eiropas Savienības likumdošana pareizi vai nē. Bet visu šīs lietas lielākai sabiedrībai īpaši nav plaši zināmas. Piemēram, Solvit šeit es varētu teikt, pieminēt kā piemēru Nav arī liela jēga, ja ir kādas e, pieņemtas normas, e, pie kurām dalība valsts beigās nemaz nepieturās. Un e, atceros Timermans kungu sacīto, e, kurš sacīja, ka komisija bieži vien e, izsludina pārkāpumu procedūru, ja dalība valsts nepieturas pie noteikumiem. Un uh, bieži vien jāizvērtē, vai likumdošana vēl vispār ir nepieciešama. Varbūt ir kā tiesība akti, kurus var anulēt, kur vairs nav nepieciešama. Labāka rezu, regul, labāks regulējums vienmēr ir tāds process, kas turpinās. Tur ir uh, jāizskata īstenošanas posms, bet arī pēc tam sekojošie. Nu, šajā ierobežotajā laikā es uh, centos jūs pavisam īsi uh, informēt par kopsavilkumu šim dokumentam, gaidu jūs priešlikumus eh, dokumentu uzlabošanai un domāju, ka tādēļ mēs varētu eh, radīt labu pamatu eh, tālākam darbam un ar nepacietību gaidu sadarbību ar ēnu referentiem un visiem pārējiem komitejas deputātiem. Un tādējādi mēs kopā varēsim panākt labāk regulējumu, labāk iešējā tirgus funkcionēšanu. Paldies! Paldies! EPP ēnu uh, eh, referenti Koraca Bilde, bet viņas vietā kolēģis teiksies. Paldies, Viki! Anna Marija Koraca Bilde atvainojas, ka viņa nevar piedalīties šodien un lūdzu man noteikti eh, painformēt jūs par dažām lietām. Viņa atzinīgi vērtē šī brīža dokumentu un vēlmi uzlabot vienotā tirgus regulējumu. Tas sakrīt ar viņas vīziju, ka vienotais tirgus balstās uz vienkāršiem un skaidriem noteikumiem, mazāk eh, sloga MVU, konstruktīvs dialogs ar ieinteresētajām pusēm eh, normatīvā procesa ietvaros Šeit nav runa par e, to, ka ir jāizgudro ritens no jauna, bet gan par to, ka jānodrošina esošās likumdošanas pilnvērtīga transponēšana un īstenošana. Tāpat arī nevajadzētu ļaut dalību valstīm likt papildus līmeņus virsū Eiropas likumdošanai, lai izvairītos no dažādiem sarežģījumiem. Uh, Līdz ar to ir nepieciešama labāka koordinēšana agrākā posmā, veidojot dialogu starp Eiropas Savienības iestādēm un nacionālajiem parlamentiem. Svarīga daļa no tā būtu stiprināt ietekmes novērtējumu procesu. Vienoti, vienkārši un elastīgi noteikumi stiprina uzticēšanos vienotajam tirgumu un ir pievienotā vērtība gan uzņēmējiem, gan patērētājiem. Anna Marija atbalsta komisijas darba programmu labākajam regulējumam un refit iniciatīvu. Tā vietā, lai pārmērīgi pieņemtu regulējumu, kur tas nav nepieciešams, mums ir daudz pārdomātāk tas jādara, tas skaitā attiecībā uz pašregulējumu kur tas ir piemērojams. Un noslēgumā Karats Bilds kundze ar nepacietību gaida auglīgu konstruktīvu sadarbību diskusijās ar referenti un visiem citiem ēnu referentiem. Paldies! Paldies! Šā, šādi mazars kundze. Men. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es eh, vēlētos pateikties eh, Vonsaits kundzei par ļoti labi sagatavoto darbu dokumentu. Es eh, sākšu ar to, ka pateikšu, ka, manuprāt, Šis eh, darba dokuments ir ļoti labs pamats eh, tālākām debatēm un diskusijām. Kāpēc? Šajā dokumentā parādās eh, vesela virkne lietu, kurām nepiekrīt, tāpēc diskusijas būs kārstas, bet pamat pamatos tas ir ļoti labs. Mums būs labas diskusijas par to, ko darīt labāk, turpmāk sagatavot likumdošanas aktu Eiropas Savienībā. Uh, Tomēr vēlētos piebilst, ka, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs nevilktu vienlīdzības dzīvi starp labāku likumdošanu un nekādu likumdošanu. Es uzskatu, ka, ja mēs vēlamies izveidot labi funkcionējušu iekšējo tirgu, tad mums ir nepieciešams izveidot kopīgas noteikumus un nevis 28 vai pat vēl vairāk atsevišķas noteikumus un pat domāšanas veidus un skatu punktus. Tātad es nesaku mazāk likumdošanas, es patiesībā saku vairāk likumdošanas, bet tagad par konkrētiem priekšlikumiem, kurus jūs tikko pieminējāt un esat ierakstījis arī savā darba dokumentā. Pirmkārt vēlētos pieminēt, ka um, Eiropas dibināšanas līgumā ir teikts, ka subsidiaritātes princips ir jāievēro vienmēr un visur. Un tam jau arī piekrīt Eiropas parlamenta deputāti, visi vairāk vai mazāk. Manuprāt, šajā dokumentā tas neparādās. Es eh, pilnībā piekrītu, ka dalību valstu parlamentiem ir jābūt daudz vairāk iesaistītiem šajā procesā, un tomēr, manuprāt, mēs savā parlamentārajā darbībā varētu mudināt ministru padomi ievērot nacionālo parlamentu, dalību valstu parlamentu teikto. Tātad eh, mēs ministru padomai varam to pateikt, eh, kāpēc dalību valstu parlamentu netiek tik daudz iesaistīti bet es, protams, piekrītu, ka mums ir jāiesaista visas iesaistītās puses, iedzīvotāji, uzņēmumi, un mums ir nepieciešams vairāk caurskatāmības, nevis mazāk caurskatāmības. Tagad par ietekmes saku novērtējumu. Protams, tas ir šā dokumenta būtiska sadaļa, un es uzskatu, ka ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mums būtu precīzi, skaidri ietekmes seku novērtējumi, bet es e, nekāda nesaprotu, kādā veidā tas praktiski darbosies. Tātad jums būs tāds e, mainīgs, jūs tā kā ieteicāt e, mainīgu tādu dzīvojošu un visu laiku mainošos dokumentus, tātad es nesaprotu, kā tas būs. Tas tiks mainīts katru reizi, kad kāds nāk klajā ar kādu priekšlikumu. Es vēlētos brīdināt, ka nevajag tā pārāk plaši met budžeta līmenī skaidī, ska, skatīties, lai mēs neietu jau tā pārāk tālu patreizējā likumdošanas procesā, kurš jau tā ir aizgājis pārāk tālu. Un ja nu kaut kas riebi uzņēmumiem un e, likumdošanas īstenotājiem dalību valstīs, tad viņiem riebi tas, ka viņi nekad nezina, kad kaut kas būs gatavs, un ja kaut kas ir gatavs, tad tas ir prasījis tik ilgu laiku, ka tas jau ir novecojis no izējas brīža. Tātad es domāju, ka mums ir jāsagatavo tāds dokuments, kurš skaidri darbotos un būtu aktuāls. Visbeidzot, es pilnībā nepiekrītu, absolūti nepiekrītu jūsu teiktajam šajā jūsu sagatavotajā dokumentā. Jūs apgalvojat, ka šie ietekmes seku novērtējumiem būtu jābūt pamaķieģelīšiem Eiropas likumā. Nē, nē, nē. Makensijas kundze jau teica, ka mēs nevēlamies Eiropas Savienības likumdošanu. Tas ir politisks lēmums un nevis ietekmes seku novērtējumu ietekmēts lēmums, kādus likumus mēs Eiropā veidojam. Galīgi nē. Un visbeidzot, ļoti interesantas domas jūsu dokumentā par to, kā mums vajadzētu īstenot dažādas likumdošanas aktus. Šaubu nav, ka uzņēmumos un varas iestādēs ir frustrācija ar īstenošanu. Jo šobrīd daudz labu likumu vienkārši netiek īstenot, un šeit es jums piekrītu, mums vajadzētu mēģināt varbūt uzlabot šo īstenošanas procesu, bet eh, tā sauda, tā, jūsu pieminētais jēdziens eh, uz zelta paplātes, kā tas tiek politiski saprast, Tātad, ja, piemēram, ir direktīva, piemērs, Eiropas Savienības direktīva, tad tās ir, tas ir dalību valsts kompetencija, kā šī direktīva tiek transponēta un īstenota, un tas eh, no dalību valsts dalību valsts atšķirās, kā tas notiek. Un būs noteikti tāda, kur, ap, kur apgalvos, ka dažās valstīs transponēšana un īstenošana ir tā saucamā sudraba, pakāp, sudraba paplāta noteiktiem uzņēmumiem, un cits, sakal, galīgi to transponēs savādāk bet es jums piekrītu, ka mums uz šo procesu vajadzētu paraudzīties. Tagad, jā, es skrienu uz priekšu, bet eh, šeit man ir viena ideja, kas nav parādījusies jūsu dokumentā. Atvainojos, ka runāju tik ātri. Un šī ideja ir tāda. Tā tad eh, tas varētu būt problēma izaicinājums. Mēs sākam ar likumdošanu, mums ir tātad komisija, parlaments, padome, un visām trim institūcijām ir vēlme izveidot likumu par to vai citu. Paiet vairāki gadi, un tad eh, Eiropas eh, kopējiem tiesa nāk lejā ar savu nolēmumu. Tā bieži gadās. Un bieži vien ir grūti saprast, ka. E, kopienu tiesa balstās uz sākotnējo domu un ideju. Tātad kopienu tiesa to neņem vēlā, tāt vērā. Tātad manā valstī Dānijā, veidojot likumu Dānijā, ir tā, ka e, tiesai, augstākajai tiesai vai konstitucionālajai tiesai ir jāņem vērā ne tikai gala produkts, bet arī sākotnējā doma un ievirze, kāpēc likums konkrētais, kurš tiek apstrīdēts, tika veidots. Bet Eiropā tā nav. Tātad Eiropa ņem vērā tikai galīgo tekstu un nevis teksta iepriekšējos, varbūt ne variantus, bet iepriekšējo domu. Tāpēc es vēlētos, lai jūs dokumentā parādās arī ideja par to, kādā veidā Eiropas kopiena tiesa skatās uz politiskajiem lēmumiem Eiropā. Bet jūsu dokuments ir ļoti labs, manuprāt, ir ļoti labi, ka jūs eh, runājat par Eiropas likumdošanas darbu, un es, kā jau teicu, tiešām ceru, ka mums būs auglīgas diskusijas, un es tiešām ceru, ka mums izdosies izveidot tādu ziņojumu, kurā parādīsies dažādu politisko krāsu noskaņas. Paldies! Um, No, no Alde laikam nav neviena runātāja, jeb ir. Šāncovs kundze, lūdzu, Dita, lūdzu. Jā, paldies, es vispirms vēlos atvainoties Tunas kunga vārdā, o, kundzes vārdā, kurai bija jādodas prom, es runāšu viņas vārdā, viņa vēlas pateikties jums par šo darba dokumentu, viņa kopumā piekrīt šī dokumenta ieturētai līnijai diskusija par to, kā uzlabot vienotā tirgus regulējumu, ir ļoti svarīga, lai virzītu uz priekšu labāk regulējumu jautājumu un tiktu vaļā no birokrātijas. Vienotais tirgus ir tā veiksme, kas ir garantēta ar kopējo sadarbību, radu, radīt papildus izaugsmī un labklājību Eiropā, bet ir nepieciešams stiprināt un uzlabot regulējumu Viņa saskata trīs konkrētus e, ieteikumus, uz ko būtu jākoncentrēs e, subsiditātes princips, otrkārt ietekmes e, novērtējumi un trešais konsultāciju process, iesaistot interesētās puses. Šeit viņi vēlētos uzsvērt pievienoto vērtību, ko sniedz interesēto pušu fórums, kas Eh, varētu pievienot papildus vērtību ar šo augšupvērsto pieeju. Ir daudz labi eh, piedāvājumu, un uz, viņi uzskata, ka vienotā tirgus regulējuma uzlabošana varētu atjaunot izaugsmu Eiropā un lai veicas darbā. Olga Senhalova, Olga, pirms jūs runājat, Varbūt eh, jūs varētu paskarīties, kāds ir dzimums eh, līdzsvarojuma situācija šobrīd komitejā un kurš veids pamata darbu. Olga Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Arī es vēlos pateikt pāris lietas par šo dokumentu. Vēlos pateikties referentei par tekstu, kur mēs saņēmām. Protams, ka mēs nevēlamies eh, tādu Eiropu, eh, kur rastos problēmas eh, uzņēmējiem, bet mēs nevēlamies arī, lai patērētāji ciestu. Tāpēc mēs, es īpaši augstu vērtēju 3.5 sadaļu par pārkāpumu procedūrām. Tas ir tādēļ, ka likumdošanas akts ir labs, ja ir iespēja eh, tiesā aizstāvēt savas tiesības. Un tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāpavērš lielāka eh, uzmanība pārkāpuma procedūrām. Es uzskatu, ka patērētāju tiesību organizācijām būtu jābūt daudz vairāk iesaistītām. Nē, esmu pārliecināts, ka minētie skaitļi ir pat pareizi. Uh, pārkāpuma procedūras parasti ilgs divi ar pus gadi, un tas e, tiek skaitīts no paziņošanas datuma. Un ja ņem vērā laiku pirms tam, laiku pēc tam, runa ir par trim gadiem vai pat vairāk šādai procedūrai, kas nozīmē, ka dalību valstu likumdošanā neatbilst Eiropas Savienības likumdošanai. Un tas var būt ļoti kaitīgi. Bet eh, uzskatu, ka šiem punktiem jāpērš īpašu uzmanību. Paldies! Eh, arī no mans puses daži komentāri, ja drīkst saka priekšsarētāji. Jo te ir vairākas lietas, kas man aizvien vairāk rada bāžas ar šiem norma, ar šo normatīvo procesu. Šis, manuprāt, ir tiešām lielisks process, kas notiek, ļoti labas idejas, dzirdu arī e, komentārus ar ierosinājumu, ko mēs varam vēl uzlabot par ietekmes novērtējumiem. Man patīk šī koncepcija, ka šis ir tāds uh, dzīves dokuments, kas turpina attīstīties, jo bieži vien trilogu sarunās, kur mums ir tā, tā, strādājam pie gala redakcijas un nav īsti vēl skaidrs, kādā veidā tas konkrēti ietekmēs tirgus operators, uzņēmējs, patērētājs No vienas puses padomu var pateikt, ka tas radīs papildus izmaksas, un mēs sakam, jā, bet manuprāt, eh, tas ir to vērts, bet tā ideja, ka būtu iespējams pārbaudīt eh, no neatkarīgas izvērtēšanas iestādes puses, kā tas varētu darboties. Starp otro un trešo trilogu bieži vien paskatīties, kāda ir potenciāla risinājuma, par kuriem var panākt sarunas un kāda varētu būt šī ietekme. Tas, manuprāt, ievērēm uzlabot eh, normatīvo procesu. Pat to, kā mēs šobrīd par paketu ceļojumu direktīvu apspriežam eh, šo situāciju un dažādi tirgus dalībnieki nāk klajā ar dažādiem ierosinājumiem, kā uh, atšķirīga teksta redakcija var ietekmēt patērētāju tiesības vai biznesa modeļus, un tik tiešām ir ļoti svarīgi, ja būtu kāda neatkarīgs skatījums no malas uz šo situāciju dažreiz. Timermans kungs bija ļoti atbalstošs, tad, kad es komiteja priekšsēdētāja konferencē runāju par šo iespēju, par to, ka gala izvērtējumam būtu jānotiek pirms ir noslēgta gala vienošanās par kādu tiesību aktu. Ir jau labi, ja, ja kāds uh, saka, ka uh, tiesība akts izmaksās tik un tik, bet ja tas ir pateikts pēc tam, kad jau ir panākt vienošanās, tad ir ļoti grūti kaut ko mainīt 28 dalību valstīs. Un tad būtu ļoti noderīgi tāda neatkarīgs pārbaudas iespējas, un es tiešām domāju neatkārtojumu. Es nedomāju tādu fiktīvu, bet gan tiešām neatkarīgu uh, iestādi, kas var veikt informētu analīzi, un konsultanti var būt neatkarīgi, tikai jāpārliecinās, ka viņi pareizi vada šos procesus. Otrs jautājums ir par standartu noteikšanu jo no vienas puses e, vienoti standarti ir ļoti svarīgi, veidojot uzticēšanos patērētājiem un uzņēmējiem, bet no otras puses es saņemu aizvien vairāk e, sūdzības kā komitejas priekšsarētāji par to, ka standartu noteikšanas iestādes e, nav apspriedušās ar iesaistītajām pusēm, ir apspriedušās tikai ar tiem, kuriem ir konkrēts intereses, izmanto standartus, lai īstenībā īstenotu protekcionismu pasākums lielie uzņēmumi pret maziem, vai viena valsts eh, kādā pasaules daļā ar standartu palīdzību cīnās pret konkurenci ar citām, nu, jo vairāk mēs varam izdarīt, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, ehm, lai uzlabotu situāciju, padarītu situāciju caurskatāmāku, atvērtāku, visām iesaistītām pusēm, patērētājiem. Un, ja to varētu izdarīt pirms tiek pieņemt gala lēmumu, tas varētu noteikti palīdzēt. Nezinu, vēlēties atbildēt uz dzirdēto, mēs it kā mazliet kavējam. Lūdzu. Nē, es domāju, ka mums pietiks vēl ko pārunāt eh, ēnu referentu sanāksmē. Paldies, Viki! Tātad līdz 15. maijam jābūt gatavam ziņojumu projektam, nākamā izskatīšana būs 4. jūnijā un grozījumi iesniedzam līdz 9. jūnijam. Paldies! Labi, pēdējais šī rīta sadaļā apskatāmais jautājums ir Itas Šarancovas e, ziņojums. Kā jau es teicu par dzimumu līdzsvaru šajā um, telpā, ar jūsu atnākšanu neko nav mainījusi dzimuma vienlīdzības jautājumā. Es jau te jokāju, ka mēs te pēdējās stundas eh, sievietes vien strādājam. Tālāk Ditas ziņojums par ēst tirdzniecības nieguldījumu politikas ārēju ietekmu uz publiskā un privātā sektora iniciatīvām ārpus ēst. Jā, paldies, Vikija. Šis ir viens no tiem retajiem dosjē, kur visas grupas uh, piekrita sākotnējā teksta redakcijai, un es savukārt varu atbalstīt lielāko daļu no grozījumiem, kas tikai stiprina tekstu. Mēs visi ticam, ka PPP, publiskā un privātās eh, partnerības var palīdzēt eh, attīstīties un radīt izaugsmas iespējas arī ārpus Eiropas, un tas var palīdzēt arī eh, jaunattīstības valstīm No grozījumiem es vēl pieņemu to, ka, lai tas notiktu, mums ir jānodrošina, ka uh, noteikumi ir taisnīgi un caurskatāmi, un ka jebkurš uzņēmums, mazs vai liels, tam ir jābūt uh, pieejai iepirkumiem un pie, iespējai piedalīties šajās partnerībās. Es atbalstu šo ideju un aicinu balsot par visiem šiem grozījumiem, kas ir šajā virzienā. Uh, lai saīsinātu nedaudz kaut vai balsošanas sarakstu, esmu ierosinājusi trīs kompromisu grozījumus, un man bija prieks dzirdēt, ka lielākā daļa grupu tās atbalsta bez grozījumiem. Tāpat arī mutiskais grozījums tiek iesniegts 37. grozījumam, kas ir tikai mēģinājums nedaudz uzlabot tekstu, lai tās labāk sadarētos ar pārējo tekstu. Bet eh, grozījuma kopīgā eh, ideja ir eh, pietiekam laba un ceru, ka varēsiet pieņemt manu mutisko grozījumu. Tā kā laiks iet un mēs tuvojamies pusdienu pārtraukumam, es varbūt detalizētāk neizteikšos un vēlos pateikties visiem ēnu referentiem un visiem citiem par iesūtītajiem grozījumu priekšlikumiem, un, e, ja jums ir kādi jautājumi, es uz tiem atbildēšu par atsevišķiem grozījumiem. Paldies! EPP e, ēnu referenci Darius Šātei. Roza, e, acīm redzot, viņa vietā runās. Jā. Yeah. mūsu jaunā tradīcija, tā tiek turpināta, es aizstāju satīkungu. Atklāt sakot, nu, viņš nevar būt šeit šobrīd. Un par to viņš ļoti atvainojas. Un uh, atsūtīja man vēstuli un lūdzu man to nolasīt. Vispirms vēlos pateikties referentei par darbu. Un viņš uzskata, ka ka būs ļoti laba sadarbība un saka paldies jau par līdzinējo sadarbību. Attiecībā uz kompromisu grozījumiem Rosati un citu iesniegtie grozījumi. Par tiem jāsaka, man apmierina, kā referente tos ir pieņēmusi Atzinums parāda, kāds ir IMCO viedoklis par PPP citās valstīs. Tomēr ir daži jautājumi, kurus vēlos uzsvērt, pieminot eh, tās tēmas, kas ir ļoti svarīgas mūsu grupai. Pirmkārt, es vēlētos uzsvērt, ka mums ir nepieciešams izcelt, ka tie ir galvenokārt MVU, kas cietīs no otrajā punktā minētām lietām lielākiem uzņēmumiem ir mazāk grūtību saskaroties ar tehniskiem sarežģījumiem, ilgtermiņa saistībām un tā tālāk. MVU šī situācija ir daudz grūtāka. Turklāt Eiropas parlamentam būtu jāaicina Eiropas komisija aicināt likvidēt šķēršļus eh, tam, ka PPP tiek izmantot citās valstīs un atbalstīt ES eh, e profesionāļus, jau šobrīd veicot pārunas ar tirzniecības un investīciju nolīgumiem ar citām valstīm. Tas ir galvenais faktors, kas var ietekmēt taisnīgas uh, noteikums mūsu uzņēmumiem, konkurējot ar vietējiem uzņēmumiem uh, ārpus Eiropas Savienības. Līdz ar to noslēgumā. Ja mēs PPP uh, uztveram kā ekonomiskās izaugsmes līdzekļus gan vienotajā tirgu, gan ārpus Eiropas Savienības, tad mums būtu jānodrošina, ka MVU, kuri veido aptuveni 99% no visiem MVU uzņēmiem, būtu pietiekami informēti par PPP valstīs ārpus Eiropas Savienības, lai tie varētu vieglāk piedalīties. Tādēļ komisijai būtu jānodrošina, ka Eiropas Savienības atbalstītas iestādes atbalstītu ISMA, IN un līdzīgas organizācijas, varētu palīdzēt piekļūt e, informācijai par PPP projektiem ārpus Eiropas Savienības. Ir tikai daži grozījumi, kurus esmu iesniedzis. Es ceru, ka referente un arī citi kolēģi varēs tos atbalstīt, lai mums ir vēl līdzsvarotāks ziņojums pieņemts mūsu komitejā. Paldies! Marija Grapini. Marija Grapini. Paldies. Es uh, arī vēlējos pateikties Dītāji un ēnu referentiem. Šis dokuments uh, iekļauj visu, kas nepieciešams, arī vairums manu grozījumu ir ņemti vērā. Tas mani iepriecina ir skaidra nostāja par to, ka ir jābūt godīgai attieksmei un atklātībai. Dita ir sagatavojusi arī 37. mutisko grozījumu, to es atbalstu. Es ceru, ka 34. arī tiks atbalstīts Es gribēju, lai šeit tiktu iekļauts arī TTIP. Jo um, nolīgums ar ASV ir pietiekami nopietnas un būtisks, lai to šeit arī minētu. Un noslēgumā. Es ierosinu jaunu punktu, kas ir 11. grozījums par PPP dzīves ciklu. Lai novērstu to, ka rodas pārmērīgi izdevumi vai administratīvais sloks, un arī ir jārunā par apusējības principu lai arī citās valstīs pret uzņēmumiem būtu godīga, godprātīga attieksme un visiem MVU ir jānodrošina vienlīdzīgas piekļuvas tiesības. Man ir zināmas zināmas eh, bāžas par to, vai mūsu tiesību akti tiešām ir labvēlīgi maziem un vidējiem uzņēmējiem, bet es domāju, ka sadarbībā ar Dītu mums izdosies sagatavot ļoti labu atzinumu. Emma Klārkina. Paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties arī atzinuma autorei par līdzsvarotu dokumentu. Ind komitejas ziņojums, ko sagatavojām ar Zahradila kungu, tā tad ir runa par PPP attīstību ārpus Eiropas Savienības, arī jā, attīstības valstīs un jaunetekmes valstīs. Un uh, daudz kas ir balstīts uz pozitīvo pieredzi, kas ir gūta no PPP projektiem, jo mēs uh, esam pārliecināti, ka privātās investīcijas ir galvenais dzinējspēks ekonomikas attīstībā. Mēs iesniedzām arī grozījums, ko pie, uh, par jaut, ko, jautājumu, ko minēja Kopīnī kundze par apusējību, jo mūsu publiskā iepirkuma konkursi ir atvērti ārvalstu uzņēmumiem, bet mūsu mazie un vidēji uzņēmumi, citu uzņēmumu saskars ar šķēršļiem, veicot investīcijas ārvalstīs, un šis jautājums ir jārisina attiecībās ar minētām valstīm. Ir jāsniedz pietiekami e, nopietnas garantijas investoriem, domājot par e, ilgtermiņa uh, investīcijām un uh, investīcijām labvēlīgu vidi un tiesisko noteiktību. Mums ir jācīnās arī pret galvenām problēmām, pret korupciju un citām negatīvām parādībām. Esmu gatava sadarboties ar atzinumu autori pie kompromisa grozījumiem, un es domāju, ka šis būs ļoti labs atzinums, ko mēs nosūtīsim atbildīgajai INTA komitejai. Ines Zūbere ir ēnu referente GUE grupas vārdā, bet viņas nav zālē, vai kāds vēlas uzstāties komisijas vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs pārstāv DJ Trade es vēlējos pateikties atzinuma autorei un komitejas locekļiem par veikto darbu. Uh, šis dokuments uh, saskan ar uh, komisijas nostāju par starptautiskiem tirzniecības kontaktiem un par to, ka ir jānodrošina labāka piekļuve um, m, mm, citās valstīs mūsu uzņēmumiem. Paldies! Paldies! Vēlos pateikties visiem par izskanējušiem komentāriem. Šķiet, ka esam vienis prātis par galveno signālu, ko mēs vēlamies nosūtīt um, Inta komitejai um, IMKO vārdā proti ir svarīgi runāt par MVU lomu, par appusējības principu, tas ir jāuzsver mūsu tekstā. Man nav citu komentāru, esmu gatava arī turpmāk sadarboties ar ēnu referentiem. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies! Nikola Dan, paldies! jā, kā, kas pie mums uh, atnākusi. Nu, līdz ar to sēde slēgta. Tiekamies pulksten 15, kad mums būs viedokļu apmaiņa ar komisāru Ansipu.